So, ladies and gentlemen, I think we're ready to... Godātas dāmas un kungi, tad eh, sāksim šajā pēcpusdienā. Un man liekas, ka šajās zālē ļoti atbalsojas mikrofons, ir tāda kā skaņa, un es vēlētos pateikt, ka man ir ārkārtīgi liels prieks vadīt jūsu sēdu, un tomēr tas eko man traucē. Pēdējā mūsu sēda bija pirms eh, samērā liela laika un līdz ar to man ir ļoti liels prieks sveikt jūs šajā pēcpusdienas sēdē. Kā vienmēr, vismaz cik man ir zināms, mūsu, mūsu var skatīties tieši, e, tieši raidē internetā, un vēlētos jums atgādināt, ka mums ir pieejams IMCO jaunumu avīzes izdevums, un tas ir tāds kā kolekcionāru izdevums, uh, kurā atspoguļojas eh, vienotā tirgus fórums Krakovā. Un man ir ārkārtīgi liels prieks jūs ar to iepazīstināt un vēlētos pateikties arī komandai, kura ir apkopojuši šo jaunumu avīzi un arī pateikties par Krakovas fóruma rezultātiem. Uh, Katrā ziņā šīs jaunuma vēstules ārējais izskats visu laiku mainās, jo mēs visu laiku eksperimentējam ar jaunām idejām. Un vienkārši protokolam mums ir pieejams 26. septembra protokols. Un, ja jums ir kādi komentāri izsakām par šo protokolu, tad dariet man to zināmu līdz šās pēcpusdienas nē, nu, es atvainojos, līdz trešdienas sēdes beigām. Pretējā gadījumā uzskatīšu tos par pieņemtiem. Nākamais darba kārtības punkts ir darba kārtības pieņemšana un vēlētos eh, vērst jūs uzmanību zināmām izmaiņām darba kārtībā. Gebhards kundze, piemēram, dodās uz Dāniju šajā nedēļā, līdz ar to ir ienācis sekojošs priekšlikums - koordinatoru sēdi noturēt rīt 11. no 11. līdz 12.30 rīt. Un tad Gebhards kundzes eh, ziņojums būs pirmais otrdien no rīta, un visbeidzot eh, Peres kundzes ziņojumu, tad mēs varētu pārcelt uz trešdienu. Ja visi piekrīt, tad mēs esam par to vienojušies. Tā tad esam apstiprinājuši darba kārtību ar grozījumam un vēlētos jums atgādināt, ka otrdien pēcpusdienā mums ir paredzēta Kreutzmana kunga uzklausīšana par patērētāju aizsardzības tiesībām, un trešdien mums būs uzklausīšana par Eiropas standartizācijas procesu. Tie ir ārkārtīgi svarīgi notikumi, un es vēlētos pamudināt poradiskās grupas, pamudināt savus deputātus piedalīties šajās uzklausīšanās un, protams, uzdot jautājumus ekspertiem. Tie arī būtu visi prieksēdētāji paziņojumi kopumā paredzētie momenti. Un tagad pārējām pie pirmā darba kārtības aktīvā punkta, un tas ir pašiniciatīvas ziņojums par iekšējā tirgus rezultātu apkopojumu. Un vēlētos sveikt Simonu Busutilu, kas ir šā ziņojuma referents, un ēnu referentos ir Kampus kungs, Lekagārda kungs šeit nav ieradies, Es nezinu, vai Kreutzmann kungs runās viņa vietā. Rīles kundze arī šeit nav ieradusies. Es runāšu ECR grupas vārdā. Tātad, eh, jā, referentam palīdzēs citi ēnu referenti, bet es esmu pārliecināts, Bustilkungs, ka jums mums būs daudz interesanti sakāmā. Vēlētos tikai pārliecināties, ka komisija piedalās šajā sēdē. Vēl nav ieradušies bet esmu pārliecināts, ka šajā sēdē ieradīsies kāds no komisijas, vismaz tā ir paladzē, paredzēts. Vai ir kāds eh, no komisijas, kas gaida ārpus šās telpas durīm? Ja nē, tad būs vilkungs vārds jums. Paldies, priekšstādātāji kungs. Man ir ārkārtīgi liels gods sagatavot iekšējā tirgus rezultātu apkopojumu ziņojumu Jūs jau noteikti zināsiet, ka līdz brīdim, kamēr šis ziņojums parādījās mūsu darba kārtībā, tika nopublicēts 23. iekšējā tirgus rezultāta apkopojums, un tāpēc mans ziņojums apkopos 22. un 23. iekšējā tirgus rezultāta apkopojums. Uh, Šīs rezultātu apkopojums ir ārkārtīgi aktuālā brīdī, kad mēs gan parlamentā, gan arī plašsaziņas līdzakļos daudz diskutējam par eirozonā notiekošo. Un šis ziņojums sniedz mums iespēju, ja tā varētu teikt, paraudzīties uz vienu no vissvarīgākajiem projektiem. Varbūt mēs pat to varētu nosaukt par vissvarīgāko Eiropas integrācijas projektu, un tas ir Eiropas vienotais tirgus. Vēl bez tam patreizējā situācijā mums ir jāmēģina runāt un arī veicināt konkrētspējas palielināšanos. Es eh, tiešām ceru, ka šis ziņojums eh, palīdzēs stiprināt konkurenci. Protams, ka iekšējā tirgus rezultātu apkopojums, kā mēs zinām, runā galvenokārt par to, cik lielā mērā ikviena no dalību valstīm īsteno apņemšanās, kas ir saistīts ar iekšējā tirgus mērķa izpildi. Mans ziņojums, priekšsēdētāja kungs, galvenokārt runā par trīs momentiem. Vispirmām kārtām, protams, priekšējā tirgus rezultātu apkopojumiem, abiem, kurus pieminēju, vēl bez tam arī par Solvit ziņojumu, jo Es esmu sapratis, ka arī šis ziņojums tiks iekļauts tajā pašā ziņojumā, un visbeidzot es izvērtīšu arī tās iespējas, kādas mums ir kopīgo mērķu sasniegšanā, lai uzlabotu transpozīciju, īstenošanu un izvēršanu iekšējā tirgus noteikumu īstenošanu iekšējā tirgū. Un vispēdzot, kādas ir Solvit un citas programma, programmas problēmu risināšanai. Priekšsēdētāji kungs pats nāk no valsts kura tiek uzskatīta par valsti ar vislabāko transpozīcijas koeficientu šajā iekšējā tirgus rezultātu apkopojumā. Mana valsts, Malta, ir uzskaitīta kā vislabākā valsts ar likumdošanas aktu transpozīciju. Un es nezinu, kāpēc mans koordinators parakstījās uz šā ziņojuma sagatavošanu, bet es tikai gribēju pateikt, ka Malta tiešām uh, ir sasniegusi daudz. Vēl bez tam tas pierāda, ka ir iespējams gan transponēt, gan arī pilnībā izpildīt tās saistības, kuras dalību valsts ir apņēmušās Eiropas fórumos. Prieksēdētāja kungs, šā ziņojuma detaļās varbūt neiedziļināšos. Ja es pareizi sapratu, tad ar iekšējā tirgus rezultātu 23. apkopojumu jūs iepazīstinās komisija. Es tikai vēlētos norādīt eh, to skatu punktu, kādu esmu atspoguļojis savā ziņojumā, un, protams, ka es būšu bezgalīgi priecīgs uzklausīt arī kolēģi teikto. Vispirmām kārtām Vispirmām kārtām šajā ziņojumā es vēlētos uzsvērt to, cik ārkārtīgi svarīgi ir Eiropas Savienības likums transponēt laicīgi un efektīgi. Prieksēdētāji kungs vēlētos uzsvērt, ka kopš Lisabons līguma spēkā stāšanās brīža pirms gandrīz diviem gadiem, 9. gada 1. decembrī, Eiropas kopienu tiesa pirmo reizi ļauj soda naudas un soda sankcijas piemērot nekavējoties, ja komisija ir atklājusi, ka dalību valstīm nav izdevies transponēt Eiropas Savienības direktīvas. Un es vēlētos tad uzreiz, ja komisija šeit būtu, griezties pie tās un runāt par 260 līguma par Eiropas darbību punktu īstenošanu. Otrakārt, vēlētos uzsvērt to, cik svarība ir Eiropas eh, tiesību aktu pareiza un korekta transponēšana. Pārāk daudz ir gadījumu, kad mēs piedzīvojam situācijas, kurās dalība valstis Eiropas Savienības tiesību aktus netransponē adekvāti, un, protams, ka tas rada grūtības to tālākā īstenošanā. Un eh, visbeidzot, Es vēlētos uzsvērt to, cik svarīgi ir Eiropas Savienības tiesību aktu īstenošana un kāds labums no tā rodas gan iedzīvotājiem, gan uzņēmumiem un, protams, arī labums iekšējiem tirgumam. Protams, ka mums ir jārunā par tiesību aktiem un par to, ka tas šad tad rada papildus birokrātijas slogu. Tāpēc savā ziņojumā esmu uzsvērs to, cik svarīga ir korekta tiesību aktu īstenošana. Un, ja tas tiek īstenots adekvāti un izpildīts korekti, tad tas nāk par labu iedzīvotājiem, uzņēmējiem un iekšējiem tirgumam. Šeit vēlētos arī beigt savu īso ieskatu ziņojumā, un, protams, ka es būšu priecīgs uzklausīt kolēģi teikto. Es eh, ar prieku sadarbošos ar kolēģiem, ar ēnu referentiem, un eh, es eh, mēģinu vienoties par visiem pieņemamu laiku, kurā tikties ar ēnu referentiem lai apmainītos ar viedokļiem un izveidot tādu ziņojumu, kas balstītos uz pēc iespējas plašāku viedokļu dažādību un vienlaicīgi būtu pieņemams visiem. Paldies! Well, thank you very much, uh, Simon Busutil. Paldies Simonam Busutilam, un jums bija taisnība runājot par uh, par šo statistiku, jo, protams, patiesībā jums ir morāls tiesības nākot no Maltas, kas ir ļoti labi transponējusi likums runāt no šādām pozīcijām par šiem jautājumiem. Es varbūt vēlāk pats izteikšu komentārus, bet šobrīd, šobrīd došu vārdu ēnu referentiem. Rīles kundze ir ieradusies. Es nezinu, vai jūs zinat, ka jūs esat iecēl par ēnu referendu, bet jebkurā gadījumā. Un tagad Koreja de Kampas, kungs Kreutzmans, Rīles kundze. Es runāšu manas politiskās grupas vārdā, un ja ir vēl kāds, kurš vēlētos izteikties, kā cits no deputātiem, Meijer kungs, un varbūt kādi citi, visiem būs iespēja izteikties. Tātad, Korēda Kampas lūdzu. Eh, Paldies priekšsēdētājiem. Es vēlētos Vēl eh, turpināt Busatīva kolēģi teikto. Es vēlos um, uzslavēt um, Turklāt to, ko viņš teica, man prieks, cik ļoti viņš vēlas paveikt šo darbu un ka viņš ir persona praktiski bez interesēm šajā, bez interešu konflikta šajā situācijā. Es domāju, ka man piekritīs arī pārējiem. Jāsaka, ka pārkāpumu skaits. Ir ievērojams. 90 direktīvas nav pienācīgi transponētas vienā vai citā dalību valstī. Un lūk, šādi gadu darbs vienkārši aiziet garam un um, vajadzētu pamainīt uh, pieju un metodi. 20, eh, par 25% vajadzētu samazināt eh, pārkāpumu skaitu, jo netiek transponēti arī tādi aspekti, kas eh, tiešām ļoti būtiski. Manas personiskās bažas ir par laika posmu un par pārkāpumu skaitu kas rodas veicot transponēšanu. Šī vingrinājuma rezultāts ir pievērst dalībvalstu uzmanību situācijai taisnīgā veidā, pat ja tas ir jādara piespiedu kārtām. Acīm redzot, mums šeit jāuzņem zināma loma, mums parlamentam. Es eh, mājās runāju arī ar valdības pārstāvjiem, un um, Es turpinu to darīt, un es pievēršu viņu uzmanību tam, kā rezultāti transponēšanas procesām nav tik labi. Jāuztur kontaktus arī ar nacionāliem parlamentiem. Nezinu, ko teiksiet par šo ideju priekšstādātā kungs, bet va, mums noderētu viņa atbalsts. Vismaz viņam jāsniedz informācija par diskusijām kas notiek šeit. Vajadzētu apmainīties viedokļiem ar viņiem. Citādi man šķiet, es varu piekrist tam, ko teica Bostela kungs. Prieks turpināt darbu, sadarbību ar viņu, lai panāktu labu rezultātu. Paldies, Lagda Kreutzmana kungs, lūdzu. Paldies priekšādātāja kungs un Morgana Lodekāra vārdā vēlos izteikt rekomendācijas par šo tēmu ļoti relevants un uh, saulēcīgs uh, ziņojums. Mums labi funkcionējoši iekšējais tirgus, uh, lai ekonomika izaugtu, lai būtu vairāk nodarbinātības un lielāka pirktspēja Eiropas pilsoņiem. Tikai 11 dalība valstis sasniegušas mērķi 1%, 1 deficīts, kas ir samazinājums no 20% pirms kāda laika. Šādā situācijā jāturpina strādāt, jo labi funkcionējošs iekšējais tirgus ir panākumu ķīla ekonomikas izaugsmai. Un tagad dalību valstīm tiešām efektīvi un saulēcīgi ir jātransponē direktīvas. Šeit ir divi izaicinājumi. Uh, 1% mērķis transponēšanai, 16 mm, dalībvalstis mm, neievēro šo 1% slieksni. Otrkārt, mm, korekti ir jātransponē. 0,8% no direktīvām netiek korekti transponētas, un šādi palielinās kopējais transponēšanas deficīts. Var vienmēr pārņemt labu ideju, kas ir izteikta. Uh, Un, lūk, viena tāda ideja ir vairāk informēt dalībvalstis par transponēšanas deficītiem. Un šādi palielinātos arī kolēģu eh, izdarītais spiediens. Un tas ir viens no mūsu vingrinājuma nolūkiem, bet eh, tas ir jādara tādā veidā, lai sabiedrība, plaša sabiedrība to varētu saprast. Pie tām mēs uh, strādājam un vēlamies šādi vairāk fokusēties uz uh, uh, rezultātiem, kas mums ir. Tiek organizēti pasākumi, lai tā tad vairāk informētu cilvēkus par mūsu darbu un lai ierobežotu pārkāpumu skaitu. Paldies! Paldies! Haidi rullā! Paldies, es izteikšos ļoti īsi. Es neatkārtošu pozīcijas. Tas taču neko nedod. Un viens papildu punkts. Mūsu komitejam gatavo iniciatīvu ziņojumus par direktīvu ieviešanu un transponēšanu. Būtu labi, ja referents, kas strādā pie šī dokumenta ieteiktu, kā darbus var turpināt un uh, ko vajadzētu īpaši izcelt. Tā ir ideja Busutila kungam. Citādi viņa priekšlikumi ir labi, un mēs tos atbalstām un priecājamies par labu sadarbību. Paldies! Mans grupas vārdā. Intensīvi sekojam līdz tam, kas notiek. Man šķiet, ka šis ziņojums. Uh, ļoti svarīgs. Tas ir pārējais posma ziņojums. Un uzsvars tiek um, izdarīts arī uz uh, vienotā tirgus uh, tiesību aktu, uz uh, rezultātiem, uz transponēšanu, saikni ir arī ar pakalpojumu direktīvu, vēlamies vairāk konkrētas informācijas arī par pakalpojumu sniegšanu šeit tiek ietvert. Eh, tā kā, manuprāt, palīdz arī tas, ka šeit eh, tiek apkopoti papildu materiāli, jauni materiāli, kas ļoti palīdz. Šim ziņojumam ir, svar, ir īpaši, īpaši liels svars. Mēs uh, Šeit vēlamies uh, palaist uh, vairākas iniciatīvas uh, iekšējā tirgus um, jomā, mm, lai panāktu lielāku izaugsmi, bet tagad mums šo ziņojumu ir daudz, un mēs vēlamies um, dažus no tiem apvienot. Ja, teiksim, aplūkosim Solvit ziņojumu, uh, tad uh, problēmas solvit uh, jomā saskan ar problēmām vienotā tirgus tiesība aktā, bet uh, mums uh, ir arī citi deficīti konstatēti, un um, ja mēs uh, arī šos deficītus, kas ir tuvāki pilsoņiem, integrēsim šajā dokumentā, tad eh, viss dokuments eh, kļūs vairāk orientēts eh, uz pilsoņiem, un tas ļoti labi, jo pagaidām dokuments vairāk domāts pētniekiem, zinātniekiem, nevis pilsoņiem. Mums tā vajadzētu strateģiskāk domāt nekā esam to darījuši līdz šim. Es to ierosināšu referentam. Hans Peters Maiers eh, vēlas komentēt. Es nezinu, vai citi kolēģi vēlētos izteikties. Lūdzu, Hans Peters Maier. Un tad mums ir laiks arī uzklausīt pārējos runātājus. Paldies priekšsādātājiem. Mēs eh, gal galā runājam par komisijas darba programmu, eh, kurā ir daudz mērķu ļoti svarīgs šai ziņā ir kolēģi Busatela ziņojums, kur norādīts, uh, ka svarīgi ir īstenošana. Var jau lemt, uh, var jau domāt, bet uh, nepieciešams korekti piemērot, citādi nekas nelīdzēs. Divi piemēri. Nu, jau tagad divus gadus ir maza prasība akts līdz 2000 eiro var ātri un efektīvi saņemt, tas ir pieprasīt kompensāciju. Bet faktiski tas netiek piemērots. Es eh, tā intereses pēc apskatīju vienu dosjē no uh, sava reģiona un sešu mēnešu laikā nu, tik tiešām 2000 mm, eiro tika atgūti. Lūk, runa ir par līdzsabiedrību un uh, Nīderlandē, bet šai līdzsabiedrība bija filiāla Vācijā. Vācijā tika sniegta tiesā prasība, prasība tika apstrādāta, bet eh, rajona tiesa nezināja, tālāk, ko darīt ar šo prasību. Tad es palīdzēju viņiem dabūt visu, un tad galu galā Uh, sešu mēnešu laikā šo prasību varēja apstrādāt un īstenot Nīderlandē. Mm, tā. Bet tad um, Nīderlandes uh, jurists uh, pieprasīja divus tūkstošus priekšapmaksu. Un um, Šo priekšamaksu neviens um, negribēja veikt, kaut arī tas uh, praksē būtu iespējams, bet, um, lūk, līdz um, atmaksāšanai tā arī nenonāca, kaut arī uh, visa, uh, visas prasības apmērs šeit bija vairāk pa, par 500 eiro. Tā ka netiek piemērots. Turklāt um, vidusmēra ražotāju un dējēvistas. Arī divar pusgadus, eh, pirms divar pusgadiem ir tāda pieņemta direktīva eh, par eh, būriem, būru struktūram. Tagad Vācijā un Austrijā lauksaimnieki daudz ir ieguldējuši šajās uh, būru konstrukcijās, uh, iztērējuši daudz naudas, pārējie nē. Komisija vēlreiz aicināja visus īstenot noteikumus šajā jomā, neviens to nedara. Tagad, 2012. gadā, direktīva ir jāīsteno, un uh, tiem, kas piemēro šīs jaunās konstrukcijas, um, Nu, viņa olas pārdos uh, par lielu naudu, savukārt uh, tie, kas šīs uh, konstrukcijas nepiemēro, joprojām piedāvās lētākas olas. Mm, tagad ir ideja vienkārši aizliegt šīs lētās olas tirgu, mm, bet, um, diemžēl, tas neiespējams, jo olas uh, Olu kvalitāte ir eh, tāda pat, vienkārši ražošanas veids ir neatbilstošs. Būra konstrukcijas neatbilst. Turklāt mēs importējam olas, un ja mēs eh, aizliegtu tagad eh, pārdot tiem, kas ražo nelikumīgi vai neatbilstoši, nu tad mums vairs droši vien arī mīklas izstrādājumu. Izstrādājums nevarēs uh, pietiekamā daudz man saražot. Mm, ko tad darīt? Mēs um, nedaram neko aktīvi, mēs gaidām, kamēr citi sāks rīkoties, um, esam diezgan pasīvi un tā ir mūsu problēma. Līdz ar to īstenošana un piemērošana vienotā veidā visās 27 valstīs tiešām ļoti svarīga lieta, un um, pie tā ir jāstrādā. Un, paldies, ļoti labi piemēri. Par atbalstības tabulām šeit arī var runāt. Atbalstības tabulas šeit var palīdzēt uh, gūt uh, kopainu par to, kas notiek. Nākamais runātais. Švāba kungs, paldies. Priekšsādātāja kungs, uzklausot Hans Pēteru Maieru, es gribēju pateikt, eh, kas īsti notiek manā vēlēšana apgabalā, un Gerbhards kundze arī pieder tam pašām vēlēšana apgabalam. Būtu ļoti žēl, ja mums nebūtu pietiekami daudz olu, lai varētu ražot špeclešos īpašos makaronus, nu, bet labi, joks pie malas. Es uzskatu, ka Busutila kunga ziņojums ir ļoti vērtīgs, un e, mēs atceramies, kad Mario Monti jau piedāvāja komisijas priekšsēdētājiem līdzīgu dokumentu, un viņš runāja, ka Eiropā ir vajadzīga nevien ekonomiskā pārvaldība, pārvaldība, bet arī vienotā tirgus pārvaldība. Es domāju, ka šis ziņojums noteikti ir tāds būtisks būvakmens kopīgajā vienotā tirgus pārvaldības arhitektūrā, bet Hansam Pēteram Majeram ir taisnība. Mums ir jāsaprot, vai viss tiek piemērots efektīvi un akurāti, un īstenošana un piemērošana nenozīmē vienu un to pašu. Tālāk mūsu priekšsēdētājs jau norādīja, ka ziņojumā e, vajadzētu runāt arī par uh, direktīvu īstenošanas kontroli, par uh, atbildības tārbulām, kā pareizi norādīja Hārbāra kungs, un diskusijās vajadzēs arī vairāk apspriesties par to, uh, Nu jā, Solvit gadījumā īstenībā tas jau daļēji notiek, bet tā tad mums ir jāparunā par to, cik efektīvi šīs direktīvas tiek īstenots. Varbūt, ka mums vajadzētu vairāk regulu, lai īstenošanas process būtu īsāks un lai piemērošana būtu homogēnāka. Līguma pārkāpšanas gadījumi pārsvarā ir saistīti ar neīstenošanu, bet eh, pārkāpuma procedūra netiek piemērota gandrīz nemaz, ja tiek runāts par neakurātu piemērošanu. Un pārkāpuma pasākumu pakete ieraudzīs dzēnas gaismu aptuveni pēc divām nedēļām. Es domāju, ka tas būs ļoti nopietnas ieguldījums kopīgā darbā, un mums komisijas centieni ir jāatbalsta. Paldies! Got... Paldies, vēl divi runātāji ir pieteikušies, Šaldamovs kundze un Vailērs kundze, un pēc tam došu vārdu Busitīla kungam, lai viņš varētu noslēgt šīs diskusijas, jo bez 15.4. mums ir jābalso vēl par Foksa kungu atzinumu. Svaldemos kundz, lūdzu. Tak par det, formand. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Un ja nu mums tagad ir laiks, tad es arī vēlējos runāt par šo jautājumu un vēlējos atbalstīt to, ko kolēģi jau šeit teica. Ir ļoti būtiski, lai mēs rastu labākus risinājumus un rastu labākas iespējas transponēt un arī īstenot Eiropas Savienības likumus un noteikumus. To teica jau daudz kolēģi, un patiesībā tā ir problēma arī Dānijā, jo iedzīvotāji un patērētāji nevar saprast, kāpēc ir tik grūti nodrošināt iekšējā tirgus darbību. Un uzskatu, ka mums vajadzētu runāt arī par to, kāda ir stratēģija, lai mēs to nodrošinātu. Varbūt, ka mēs varētu izskatīt iespēju uzaicināt uz sarunām padomi, jo patiesībā gala beigās tā jau ir dalību valstu kompetence īstenot un transponēt Eiropas Savienības tiesību aktus. Tātad uzaicināsim padomus sarunām, kur ir problēma un ko mēs Eiropas kopienas varētu darīt, lai nodrošinātu labāku tirgus funkcionēšanu. E, tas viss attiec attiecās gan uz tirgus pāraudzību, gan uz muitām, gan kaut vai uz avio biļešu cenām, ja vēlaties, un mums ir jāizskata visi šie aspekti, ja mēs vēlamies pārliecināt iedzīvotājs, ka Eiropas iekšējiem tirgum ir jādarbojas labāk. Thank you very much. Paldies. Vailers kundze, lūdzu. Jā, Lara Gita, kuli. Diemžēl Maier kungs tagad iet prom. Nē, nē, es gribu nicht no špecle. Nu, es negribu runāt tikai par špecle izstrādājumiem. Švābkungs, jūs to vēlāk viņam varat pastāstīt. Es saprotu, ka viņš ir nobažījies par šiem īpašajiem būriem dējai vistām, bet es zinu, viņš nojauš droši vien, ko es teikšu, bet Nebūtu prātīgi šo vienu piemēru izraut no konteksta. Jā, zināmā mērā Vācija šeit atrodas augšgalā un direktīva ir īstenojas ļoti labi. Bet ja mēs būsim vaļasirdīgi, mums bieži vien ir jāsaka, ka Vācija atrodas apakšējā trešdaļā īstenošanas ziņā. Nu labi, mēs te nerunāsim tagad par Dāniju, bet Ir daudz dalību valstu, kas kādreiz kaut ko ir īstenojušas kļūmīgi vai par vēlu vai nepietiekami labi. Un e, īstenībā mēs visi esam savā ziņā līdzvainīgi, neviens e, nav pilnīgi neaptraipīts un tādēļ. Malkom, es domāju, ka mums vajadzētu iesaistīties strateģiskās debatēs ar padomi, uh, un e, pieņemjot lēmumus, viņi īstenībā ir arī ar mums sadarbojušies, bet tad, kad mēs runājam par īstenošanu, padomu stāv maliņā. Tātad mums ir jābūt daudz atklātākām un vaļsirdīgākām diskusijām arī ar kolēģiem no dalību valstu parlamentiem jo opozīcija varētu to izmantot kā iegānstu, lai pavaicātu, kādēļ valdība ko tādu neīsteno. Nu, tad varbūt opozīcija varētu kaut ko iekustināt. Ļoti daudzos gadījumos tomēr man ir bijusi sajūta, ka arī opozīcija mūs ir atstājusi novārtā. Un visbeidzot varu piekrist Maierkungam, ka nav nekādas jēgas, ja mēs pieņēmam labus likumus un dalībvalstīs tie netiek pilnībā ievēroti, netiek pietiekami labi īstenoti. Mums ir jāstrādā pie vairāku vājo vietu izskaušanas un, protams, padomēja, ka uh, un padomē un komisijai kā līgumu sargātājai ir jābūt uzstājīgākām un jāizmanto savi instrumenti, bet, nu, man šķiet, ka tas tiek izmantots aizvien mazākā gadījuma skaitā. Protams, jārunā arī par iesaisti, par um, tādu aktīvāku nacionālo parlamentu iesaisti kopīgajā darbā. Paldies! Paldies! Turpin priekšsēdētājs. Man ir jāatvainojas komisijai. Šķiet, ka bija Eh, kādas problēmas. Mēs īsti nesapratām, cik šī sēde sāksies, bet eh, mēs sākām 15.00 un es atvainojos, ka mums nav uh, laika jums piedāvāt iespēju izteikties. Jūs atnācāt pārāk vēlu. Ferhovens kundze ir ieradusies, nu varbūt viņi varētu kaut ko piemetināt. Tātad kurš šeit ir ieradies no Digimarket? Market? Kurš no jums varētu kaut ko pateikt? Varbūt jūs varētu iepazīstināt ar sevi un pēc tam atgriezties pie šī jautājuma, jo šī bija tikai pirmā viedokļa apmaiņa par Bustilu kunga ziņojumu. Un noteikti mūsu referents arī jūs iepazīstinās ar diskusiju gaitu. Kurš no jums vēlētos izteikties? Paldies! Es atvainojos, ka ierados pārāk vēl. Es iepazīstināšu jūs ar saviem kolēģiem. Veronika Gaskais, kas ir atbildīga par iekšējā tirgus rezultātu tabulu. Es esmu Anuška Jānsens, es esmu Sovit grupas vadītāja un pa labi no manis sēž Sovit uh, komandas locekļi. Tātad tie esam mēs no komisijas. Mēs nevarējām uzklausīt referentu ievadvārdus, tādēļ man būtu grūti tagad reaģēt. Tātad mēs turpināsim uzmanīgi klausīties jūsu izteikumos, un ja būs kādi jautājumi, uz tiem ar prieku atbildēsim. Jā, nu, tas man ir paprātām, saka priekšsēdētājs, bet varbūt nākamreiz, kad būs Utila kungs runās par savu ziņojumu atkārtoti, uh, jūs varbūt varētu mums piedāvāt vairāk informācijas, kas tad īsti notiek attīstot šīs tabulas un pie tām strādājot. Pirms dot vārdu Busotil kungam, uz īsu brīdi došu vārdu atkal Maier kungam. Tas būs par olām, špēcli vai par šīm tabulām. Jā, tikai īsa piezīme. Mēs visi sūdzamies par vienu un to pašu, ka netiek pietiekami labi īstenots un ka ne komisija, ne padome neņem vērā sekas. Protams, komisija var uzsākt pārkāpumu procedūru pret valstīm, bet tikai tad, ja netiek ievērot īstenošanas termiņi. Nu, runājot par dējēju vistām, mēs taču vēlējāmies ieviest uh, dzīvnieku labturību, bijām par to viensprātis un mēs zinām, ka pēc diviem mēnešiem mēnešiem pārējais periods būs beigsies, un tikai 20% ir īstenot un 80% nē. Nu, nav nekādas jēgas pēc termiņa beigu datuma uzsākt kaut kādas uh, sūdzības EKT priekšā un tā tālāk. Un ja mēs zinām, ka valstis nevarēs termiņus izpildīt, tad jāpadomā par iejaukšanās iespējām jau laicīgi. Nu, palauzīsim galvu par šādu variantu. Paldies! Okay. Paldies. Būsu tilkungs, vai jūs vēlties atgriezties pie uh, savu ziņojumu? Mums ir kāds četras minūtes. Un mēs vēlētos labprāt dot vārdu arī komisijai. Mēs varbūt varētu arī diskutēt par turpmāko grafiku. Busutēla kungs turpina paldies priekšsādātāja kungs, vēlējos pateikties arī visiem kolēģiem, kas izteicās. Tikai pagājuši nedēļa komisārs Dalī man teica, ka, nu, šīs olas viņam sagādā galvas sāpes. Tagad es saprotu, kādēļ. Priekšsēdētāji kungs, manuprāt, šīs iekšējā tirgus rezultatīvitātes tabulas uh, ir ļoti labs instruments. Tādā veidā mēs varam uh, nosaukt vārdā tās dalību valsts, kas nav izpildījušas savas saistības un panākt, lai tās to uh, beidzot paveiktu. Nu, varbūt tas nav pats diplomātiskākais veids, kā to darīt, bet tā mēs varam nosaukt vārdā vainīgos un parādīt uz viņiem ar pirkstu. Un ja tas mums ļaus nonākt pie labākiem rezultātiem un pie labākas direktīvu īstenošanas, tad tas būs attaisnojies. Es domāju, ka nav nekā briesmīgāka par dalību valsts valdību, eh, kas eh, sabojā savu reputāciju, jo, piemēram, to ir nokauninājusi Eiropas komisija. Čehijas republika tagad atrodas saraksta apakšgalā, bet pat nestoties uz to, Čehija ir uh, panākusi uh, lielākos uzlabojumus saskaņā ar situāciju pirms dažiem gadiem. Un, protams, katrs, kas atrodas uh, pašā sarakstā pakšgalā, negribas tur uzturēties ilgu laiku. Tādēļ um, iekšējā tirgus rezultāta apkopojums ir ļoti būtisks. Protams, priekšsēdētāja kungs, mēs nerunājam tikai par transponēšanu, īstenošanu. Varbūt ir vairāk jārunā arī par īstenošanu. Es nāku no eh, valsts, kas atrodas vidusjūras reģionā, un šajās valstīs bieži vien uh, valda tāda slikta īstenošanas slava, un uh, ir tāds stāsts, ka iekšējā tirgus komisārs runāja ar kādas vidusjūras valsts uh, ministru un teica viņam, kādēļ viņš iekšējā tirgus noteikumus nav īstenojis, bet ministrs pavaicāja, nu mēs tos jau iekļāvām savos statūtos, vai tad mums šie noteikumi arī ir jāpiemēro. Bet eh, es domāju, ka vidusjūras valstīm vajadzētu pierādīt eh, arī manai valstī, ka tās ir um, gatavas rīkoties rezultatīvi, izpildīt savas saistības un uzņemties savu atbildības daļu. Protams, īstenošana ir svarīga, un es ceru, ka to pietiekam labi esmu ilustrējis arī savā ziņojumā. Ja mēs runājam par grāfikiem, priekšsēdētāja kungs, manuprāt, ziņojuma uzmetums komitejā tiks apspriests 21. janvārī. Uh, un grozījumi ir jāiesniedz līdz janvāra beigām, tātad līdz 31. janvārim. Un februārī grozījumi tiks uh, izskatīti komitejā, un pēc tam komitejā būs balsojums. Tātad līdz ziņojuma projekta apspriešanai ir palicis vairāk par mēnesi, un es domāju, ka tas ir pietiekami daudz, lai es varētu tikties ar ēnu referentiem vairāk nekā vienu reizi, un tāpat arī satikties ar komisijas pārstāvjiem, gan Solvit uh, komandas pārstāvjiem, gan iekšējā tirgus pārstāvjiem. Uh, Un es esmu ieinteresēts sadarboties ar komisiju pēc iespējas aktīvāk šajā jautājumā, jo tas ir abu institūciju interesēs. Un vēlreiz liels paldies kolēģiem, kas izteicās. Paldies arī priekšsēdētāju kungs jums. Paldies, turpin priekšsēdētājs, paldies Busutil kungs. Un es, protams, domāju, ka ēnu referenta augsts novērties to, ka jums ir pietiekam daudz laika, lai apspriestos, un noteikti arī komisijas darbinieki izmantos šo laiku, lai apmanītos ar jums ar pieredzi un idejām. Tālāk nākamais darba kārtības punkts. Mēs patiešām to nevaram atlikt. Tas ir Foksa kunga atzinums, gadskārtējais ziņojums par Eiropas Savienības konkurences politiku. Ir ieradušies vēl daži citi deputāti zālē. Gribēju pateikt, ka mēs esam um, mainījuši nedaudz rītdienas darba kārtību. Es gribēju jums to vienkārši paziņot. Koordinatoru sanāksme notiks rīt no 11. līdz 12.30, un Gebhardes kundze ar savu darba dokumentu e, mūs iepazīstinās no 9. līdz 9.30. Un Pēres kundzes ziņojums tiks apspriests trešdien, un mēs uh, apspriedīsimies līdz 4.30, nevis līdz 18.30, kā sākotnēji plānots. Un tagad. Ko mēs darīsim šo pēcpusdienu? Man ir jātiekas ar Britu ministru, kas ir atbildīgs par valsts iepirkumu. Viņš ir pirmoreiz pie mums ieradies, lai par to apspriestos, un mums ir arī jātiekas ar transatlantiskās likumdošanas uh, dialogu pārstāvjiem, un, protams, uh, iekšējā tirgus komitejai ir jāizsakās par jautājumiem, kas ir saistīti ar tirzniecību. Uh, Un es vēlējos pateikties uh, Eja Ritai Korholē, kas turpinās vadīt sēdi. Viņa ir mūsu vicepriekšsēdētāja. Un 4.30 es pieteikšu Barņēkungu, bet pēc tam man būs jāskrien prom un Eja Rita varēs tālāk vadīt jautājumu sesiju Barņēkungam. Es domāju, tas viss. Uh, notiks pietiekami veiksmīgi. Tātad tās ir izmaiņas, kas ir paredzētas šo pēcpusdienu, un tagad balsosim par Foksa kunga atzinumu par konkurētspējas politiku. Un viņam par to ir uh, jāuzstājas arī ekonu komitejā, jo tur balsojums ir paredzēts rīt. Foksa kungs, vai jūs gribat kaut ko piebilst, pirms mēs ķeramies pie balsošanas? No, Priekšsēdētāj, kungs, es zinu, ka jūs vēlaties doties e, uz priekšu ātri, tāpēc vispirms es vēlētos pateikties ēnu referentiem par e, mūsu spēju sadarboties un sagatavot e, kompromisu grozījumus. Un Švāba kungs arī ir izrādījis savu labo gribu sadarboties. Tas arī ir viss, ko es vēlējos pateikt. Jā, labi, saka priekšsēdētājs, ir vairāki momenti balsošanas sarakstā, kuriem varbūt būs nepieciešama paskaidrojuma no to iesniedzējiem, bet tā tad izējam cauri šiem momentiem, un ja ir kādam, kas sakāms, tad lūdzu dariet man to zināmu. Tā tad. Es nezinu, vai mums būs nepieciešams balsošanas kartiņš šim balsojumam, bet pirmais eh, punkts, pirmais grozējums par pret pieņemts. Otrais grozījums par pret pieņemts. Mutiskais grozījums trešajam grozījumam Švābkungs to ir mazliet koriģējis. Vismaz saskaņā ar to tekstu, kas ir mums pieņemts. Švābkungs, vai jūs vēlaties to nolasīt? Švābkungs, Tātad mēs mēģinājām, mēģinājām noformulēt to visiem pieņemamāk, un tomēr mēs runājam par to, ko Almuņas kungs teica par maziem vidējiem uzņēmumiem. Tas ir pareizais teksta variants. Vai visiem ir pieņemami šie teksta grozījumi? Kurš pār trešo grozījumu? Saskaitiet, lūdzu. Just need to double count, I think. Three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen. Thirteen in favour, those against. Pret. That's clearly carried. Pieņemts. Piektais grozījums paksas kunga grozījums par pret noraidīts. Ceturtais grozījums par pret noraidīts. Septītais grozījums par pret pret pieņemts. Kompromiss grozījums numur viens, bet Koracas Bils un Švāba kungs uzskata, ka 13. grozījums, kuru viņi ir iesnieguši, nav iekļauts šajā pirmajā grozījumā, pirmajā kompromisā. Līdz ar to viņi vēlētos to nedaudz pamainīt. Tātad Švāba kungs un Koraca Biltas kundze. Tātad mans Priekšlikums ir sekojoši. Mēs balsojam par kompromisu grozījumu, kā tas ir patreizējā teksta redakcijā, un pēc tam redzēsim, vai mēs varēsim pieņemt papildus eh, tekstu, ko ierosināja Kuratsa Bilds un Švāba kungs. Tātad pirmais kompromisu grozījums par. Atvainojiet, esmu ēnu referente no politiskās grupas, es nevaru pieņemt eh, ierosināto papildinājumu, atvainot, šobrīd vienkārši nevaru par to izteikties, bet nu, tā tas eh, nevar turpināties. Uh, Okay, well, I think... Es uzskatu, ka darīsim tā. Vispirms tātad balsosim par kompromisu grozījumu tā patreizajā teksta redakcijā. Balsojam par kompromisu numur viens. Par. Pret. Pieņemts. Un tagad jautājums par to, ko darīt ar 13. grozījumu. Un mans priekšlikums ir sekojošais. Balsojam par 13. grozījumu kā papildinājumu kompromisam. Un tad redzēsim, vai jums ir pieņemams šāds papildinājums vai nē. Es domāju, ka tas būtu tikai un vienīgi godīgi. Tā tad. 13. tā patreizējā teksta redakcijā. Un runa iet par pārtiks piegādes ķēdi. Un tā tāda kompromisā tas nav iekļauts, Gebhards kundze. Atvainojiet bet uh, tas ir jāpaziņo iepriekš. Kaut kas tāds, kaut kam tādam jābūt zināmam iepriekš. Nevar iesniegt uh, balsojuma sarakstu, un tad tieši pirms nobalsošanas kaut kas tiek grozīts. Nu, nevar kaut ko tādu pēkšņi ieviest, līdz ar to es eh, noraidu šo procedūru tas ir pret mūsu ierastiem noteikumiem, neatkarīgi no tā, cik labs vai slikts ir šis 13. grozījums. I mean, I have, I have... Godātie kolēģi, es nevēlos par to debatēt, bet man ir pieņemams Gephardas kundas viedoklis. Un es cerēju, ka jūs par to esat diskutējuši ar visiem ēnu referentiem, bet ja jūs nesat par to vienojušies un diskutējuši ar ēnu referentiem, tad es nedomāju, ka man ir tiesības par to runāt un piespiest jūs tā darīt šajā sēdē. Tātad eh, varbūt mēs varam vienoties par to līdz plenārsēdē vai varbūt eh, ekonu komiteja kaut ko teikt šajā aspektā. Tātad es domāju, ka rīkosimies tā un Gepkards kundze ir pilnība taisnība. Tātad es biju pārliecināts, ka ar ēnu referentiem tas ir izrunāts un ir panākt vienošanās, bet ja viena no grupām nepiekrīt, tad arī es tam nepiekrītu. Uh, Katrā ziņā 13. grozījuma viens elements ir iekļauts kompromisa grozījumā, un es domāju, ka referents jau tā ir bijis ārkārtīgi pretim nākošs šajā aspektā. Dodamies tālāk. Nē, diskusijas par to vairāk nebūs punkts, un es tā lemju, un pie tā arī pieturamies. Well, go on then. Yeah. What is your point? Kāds ir jūsu atsauc uz reglamentu? Ko jūs vēlētos teikt? Right my... Man ir tiesības, lai balso par manas iesniegto grozījumu, saka Anna Marija Kuratsa Bilds. Un ja tas nav iekļauts grozījumā, tad tas nav. Mums bija sagatavots 11.30 eh, eh, balsojums saraksts. Ierodoties lidostā, es saņēmu SMS, un problēma ir tāda, ka balsošanas saraksts tiek sagatavots ļoti vēlu. Jūs nevariet to visu pavērst pret mums, ka mēs neesam to iesnieguši laikā, jo fiziski tam nebija laika. Mēs to nevarējām sagatavot iesniegumu iepriekš. Es tekstu saņēmu pulkstens trijos, es visiem momentāli pazvanīju, visi jau šeit bija savākušies šajā telpā. Tā ir procedūra problēma, bet procedūra problēma nav tā, ka mēs ielodamies vēlu uz sēdi. Problēma ir tāda, ka balsošanas saraksts tiek sagatavots vēlu. Un tas bija mans ziņojums par godīgāku un efektīvāku um, mazuma tirgotāju vidi Eiropā, un mēs esam par to jau balsojuši. Un es tikai vēlējos, lai kolēģi izprastu, ka no procedūrālā viedokļa raugoties nebija iespējams sagatavot šo grozījumu iepriekš. Un patiesībā pretruna šeit nav, un es nesaprotu, kāpēc mēs nevarētu runāt un balsot par 13. grozījumu, kas būtu papildinājums 3. pirmā kompromisa grozījuma tekstam. Priekšsēdētājs. Uh, Man sekretariāts tikko uh, pateica, ka balsošanas saraksts bija pieejams uh, piekdien pēcpusdienā. Līdz ar to vai nu jūs to pieņemat vai nē, bet redzēsim, ko mēs varam darīt, lai visi būtu apmierināti. Un tad redzēsim, ko teiks pārējās politiskās grupas, kā rīkoties. Pretējā gadījumā atvainojos, bet es tiešām nevarēšu balsot par jūsu grozījumu. Jebkurā gadījumā daļa no 13. jūsu iesniegtā grozījumi jau ir iekļauti pirmajā kompromisa grozījumā, bet es saprotu, ka jūs vēlaties vēl papildus daļu no jūsu iesniegtā grozījuma iekļaut pirmajā kompromisa grozījumā, un tas tad būtu kā mutiskais grozījums. Tātad, ja es to nolasīšu, un tad redzēsim, ko teiks pārējās politiskās grupas. Ā, jā, jūs, Gebhards kundze, jau saka nē, un ja kāds iebilst, tad es nevaru jums ļaut šādi rīkoties. Ja es niš... Nē, runa nav par saturu, bet par procedūru šo procedūru es nevaru pieņemt. Es, eh, es zinu, biežāk pēdējā laikā konstatēju tieši pie tautas partijas grupas, ka tiek izteikti kompromisa grozējumi un tā tiek organizēti atsevišķi balsojumi vai balsojumi daļēji balsojumi vai papildu eh, grozējumi tiek iesniegti un eh, es nevaru šādu darba veidu paļauties. Uh, Mums ir iespēja pārnāt šo tēmu citā komitejā un plenāru sesijā un tad iesniegt uh, attiecīgus grozējumus, bet šodien es atsakos uh, vēlreiz skatīt šo kompromisu un vēlreiz uh, par to diskutēt. Tas tā vienkārši nav pieņemams. Labi, nu tad balstoties uz jūs tikko teiktā, mēs nevaram rīkoties tā, kā vēlas kompromisa e, grozījuma iesniedzēja. Jūs varat to iesniegt Foksa kungam kā grozījumu un mēģināt to dabūt ekonomiskās un monetārās komitejas ziņojumā. Tikai protokolām. Es saprotu, ka EPP jau vienojās par kompromisu, par kompromisu grozījumu tekstu pagājušās nedēļas ceturtdienā. Tas ir tas, kas man ir zināms, un es atvainojos, ja jums liekas, ka jums nebija pietiekami daudz laika iepazīties ar balsošanas sarakstu, bet sekretariāts uzskata, ka visiem laiks bija pietiekams. Ejam tālāk. 14. grozījums - dalītais balsojums, un to ir pieprasījusi ECR grupa. Tātad pirmā daļa balsojam par. Kurš pret? EPP vispār nebalso tad par šito? Aha. Jūs protestējat vispār pret balsojumu procedūru. Tātad kurš par, kurš pret? Pirmā daļa pieņemta, otrā daļa. Kurš par? Pret. Pieņemta. 15. grozījums par. Pret. Vēl vienreiz jau skaitīsim paceltās rokas. Kurš par 15? Pret. Vienpadsmit, vienpadsmit, noraidīts. 21. grozījums par pret noraidīts. Kompromisa grozījums numur 2 par pret pieņemts. 24. grozījums par pret noraidīts. Kompromis grozījums numur 3 par pret arī pieņemts. Salvīnī pieprasa 25. svītrot par pret noraidīts, 26. grozījums par Atkal būs jāskaita, kurš par 26. grozījumu lūdzu ceļiet rokas. 11 pār, kurš pret? Atkal 11, 11 noraidīts. 27. grozējums, kurš par lūdzu? Pret. Pieņemts. 29. kurš par? pret pieņemts. 30. par pret noraidīts. 31. kurš par pret pieņemts. Kompromis grozījums numur 4, kurš par pret pieņemts. 33 lūdzu par pret noraidīts. 35. lūdzu par, pret, noraidīts. 36. par, pret, noraidīts. 37. dalītais balsojums. ECR grupa ir pieprasījusi dalīto balsojumu par pirmo daļu par, pret, pieņemts par otro daļu par, atkal izskatās, ka būs 11 un 11. Lūdzu, kurš par? Kurš pret? 11, 11 noraidīts. 38. grozījums, kurš parlūdzu pret noraidīts. Un tagad balsojam par um, ziņojumu ar grozījumiem, kurš par pret, atturas, 21 par, neviens eh, nebija pret un viens atturējās. Paldies visiem par balsojumu un redzēsim, kāds būs balsojums ekon komitejā. Un tagad es došu vadības grožus Anē. Ir vēl kāds, kas gribas izteikties. Äh, Paldies, priekšsēdētā kungs. Mēs, protams, pieņemam šo lēmumu un uh, apsveicam Foksa kunga šo ziņojumu. Rīt sociālistu grupa, uh, kas nevēlas uh, būt tādu, uz kuru nevar paļauties, um, uh, pieprasa balsojumu, un tas var notikt uh, tikai, ja neviens neiebilst. Tātad um, Gebhards kundze. Uh, Eh, iespējams, arī sociāldemokrāti rīt noraidīs eh, vālu iesniegtos grozījumu priekšlikumus, bet es nezinu, kā tas rīt eh, notiks. Tā kā mums jau ilgtermiņā jāsāk gatavoties nedaudz citam darba formātam. Nu, labi, ne, mēs nevēlamies traucēt šīs komitejas darba harmoniju. Ivlin, lūdzu. Kā teikts, rīt Būs arī motiskie grozējumi no mūsu grupas. Un kā izskanēja, jūs jau esat informēti. Šeit um, runa ir par to, ka šī procedūra norisinājās neinformējot nedz koordinatorus, nedz ānu referentus, un te ir neliela starpība tomēr. Labi. Tad es ceru, ka mūsu labā darba prakse turpināsies, un es jums atgādinu, ka mēs mēģinām mm, informēt jūs par balsojumu sarakstiem, informējam konsultantus, un eh, jums jāiesaistās šajā procesā. Eh, tagad es nododu eh, grožus kolēģi un tiksimies vēlāk. Okay, good afternoon. Un paldies. Labdien. Mūsu temats ir kredīta līgumi, kas saistīti ar mājokļiem. Es došu vārdu Lehner kungam, kas ir referents. Lūdzu. Paldies. Priekšstādātās kundze. Paldies. Mums te ir 107 eh, grozījuma priekšlikumi iesniegti par ziņojumu ar ēnu referentu. Eh, tik īsi runāts un eh, puse grozījuma priekšlikumu tika izskatīta. Jāsaka, es esmu pret to, lai paplašinātu ietvaru, ko komisija ir ierosinājusi. Es vēlos vairāk te īsināt šo ietvaru to nedaudz racionalizēt. Nu, lūk, līdz ar to es varu atbalstīt komisijas sākotnējo priekšlikumu un ziņojumā es mēģināju turēties, ievērot šo zelta vidusceļu un lai panāktu to, uh, ka ziņojums būtu visiem pieņemams. Acīm redzot, kolēģi te tomēr lielākoties vēlas eh, darbības jomu paplašināt, tā kā eh, ekon komitejā tika ierosināts. Daži priekšlikumi, daudzi priekšlik, daudziem priekšlikumiem mēs tā varētu piekrist, bet um, šeit normatīvajā tiesība aktā man tomēr ir šaubas. Uh, vai tas būtu saprotami, vai tas būtu prātīgi visai Eiropai. Dažas lietas tiek skatītas nacionāli, vai, teiksim, daži kolēģi dažus aspektus izskatīja at, ļoti intensīvi, diez vai Baltijā grāmatā šim aspektam visi varētu piekarist. Šeit katrā gadījumā būtu nepieciešami ļoti detalizēti pētījumi, ko pieprasām no komisijas parasti, jo kas ir iespējams vienā valstī, nav iespējams citā. Viens piemērs. C 205. grozējums par 9a pantu, kas eh, ir saistīts ar sasaistīšanas aizliegumu principām. Eh, ideja laba, bet bet Vācijā ir tāds modelis, kuram veikala modelis ar uh, apgrozējumu 10 miljārdi gadā, kur uh, cel uh, būvkases piedāvā integrētus, integrētas paketes sadarbībā ar citām bankām, piemēram, Volksbank un um, tas nav interesanti maziem uh, patērētājiem, un uzreiz šeit būtu spēkā šis sasaistīšanas aizliegums. Un te lūk viens piemērs, kur es nezinu, vai esam uz pareizā ceļa, un uh, vai mums uh, vajadzētu tomēr ievērot uh, ietvaru, ko piedāvā komisija. Daudzas uh, lietas, kas eh, it kā labi pārdomātas, eh, pie tām tomēr jādomā, vai šīs lietas piemērotas visai Eiropai vai tomēr vairāk nacionāli eh, iekrāsotas dažas, daži aspekti nav piemērot valsts specifikai. Manuprāt, mums jāizvairās no uh, visa tā, kas atkāpjas no patārātāju direktīvas. Ne, nu, vienkārši nevar tagad tā to atstāt. Ja patērētājiem attiecībā uz vienu un to pašu jautājumu būtu jākonsultē divi tiesību akti ja mums būtu tikai viens tiesību akts, tas arī atvieglotu piemērošanu un īstenošanu. Es eh, zinu, ka patēriņa kredīts nav tas pats, eh, kas mājokļa kredīts, mm, bet eh, jāatkāpjas tomēr būtu tikai gadījumā, ja tas ir absolūti nepieciešams, vai ja runa ir par pilnīgi dažādām lietām. Kolēģi vēlas daudz delģētos tiesību aktus svītrot, es vēlos par to runāt ekonkomitejā, un uh, jāsaka, direktīva, protams, tiek skatīta ne tikai no patārētāja aizsardzības viedokļa, bet arī no finanšu stabilitātes viedokļa, kas te būtu jāsasniedz ekon. No tā vismaz iziet, un uh, mums par to būs ar viņam jārunā. Viņam taču ir uh, kompetence runājot par šo priekšlikumu, darbības joma tagad šajā priekšlikumā. Un šeit eh, kolēģis Foks, Karola un citi piedāvā ierobežojumu, kuram daļai varat piekrist, bet kas īstenībā iet eh, pārāk tālu. Foksa kungs eh, vēlas izmantot eh, tikai tādus mājokļu kredītus, kas domāti pašmājokļiem. Un tas ir pārāk tālu. Mm, šeit tiek sagrozīta finanšu stabilitāte un finanšu tirgus ideja. Bet, mm, manā priekšlikumā rakstīts, eh, ka kredīti līdz eh, diviem miljoniem šeit būtu ietverti. Direktīva ir mm, diezgan tālajoša un šī šis darbības, darbības joma e, ir um, atšķirīga uh, atsevišķās valstīs, un es uh, vēlos te runāt par kredītiem, patērētāju kredītiem, pat ja runa ir pa, nevis par mājokli, bet komerci īpašumu, kas tiek izīrēts. Es vēlos uh, ierobežot nedaudz darbības jomu Es nevēlos, lai apvienojas pieci investīciju banķieri, kas uzbūvēs rūpniecisku objektu, ko viņi izīrēs. Es nevēlos, lai šis objekts arī kristu, mm, iekristu teikt, darbības jomā šajā direktīvā. No tā būtu jāizvairās. Tad redzēsim, kā to izdarīt. Kokkungs vēlas paredzēt pie katra aspekta, ka runa būtu par minimālo harmonizāciju. Es pats ierosinu, ka runājot par ECES un um, paskaidrojumiem, kas uh, tika sniegti, uh, sarakstam nevajadzētu būt izsmeļošam. Manuprāt, uh, tikai divi, trīs punkti šeit būtu izsmeļoši, pr proti efektīvā gada procentu likme, Nu, par ko citu mēs te arī nerunājam, izējot no teksta. Tas, tur ir minimālā harmonizācija. Un, um, manuprāt, pie tā vajadzētu arī palikt. Es uh, nevēlos uh, ieviest jaunas definīcijas, un es vēlos pieturēties esošajās definīcijās pie uh, patērētāju aizsardzības patēriņu kredītu direktīvas. Es nevēlos, kā arī daudzi kolēģi, es nevēlos eh, paredzēt eh, starpniekus eh, katram kredītam. Tas sadārdzina kredītu, un tas ir jāskatās, ka tas ir pilnīgi nepieciešams. Jāskatās katrā gadījumā atsevišķi. Bet ja katram uh, hipotekāriem kredītam mm, tiek paredzēta īpašuma izvērtēšana, ar ko nodarbojas atsevišķi iestāde vai struktūra. Tas sadārdzina kredītus ievērojami, un tas mums nav vajadzīgs. Tas jāuzbūvē pakāpeniski, un tas nav patērētāja interesēs, jo tas viņam izmaksā papildu naudu. Par iestādēm jāsaka, Mums jau tāpat ir daudz iestāžu, nevajadzētu radīt jaunas. Piektajā pantā runa ir par patārātāju interesēm. Ja kāds uh, strādā kredītiestādē, kredīt tad viņiem tas jādara profesionāli, bet uh, rakstīt ka viņš rīkojas patārātā interesēs, un tad eh, praktiski šis kredīti iestādes darbinieks pārstāvētu patārātā, nevis savu iestādi, un tā, tā to nevar pieprasīt. Mm, Bosatila kungs ierosināja svītrojumu eh, par eh, reklāmu, nu, varbūt ne visu, bet daļēji var svītrot. Devītajā grozējumā atkāpšanās tiesības. Uh, šeit um, jā, jāskatās, lai patērētājiem būtu pietiekami daudz laika, lai padomātu. Un dažreiz uh, viņam gan nauda vajadzīga ļoti ātri, un šeit jāvienos par kompromisu. Tad sasaistas, uh, sasaistīšanas um, aizliegums 9a, tur jau es izteicos, efektīvā gada procentu likme šeit vajadzētu palikt pie tā, kas mums ir, un 14. pantā kredītspējas pārbauda pietiekami būtu ievērot to, kas rakstīts um, uh, patēriņkredītu uh, direktīvā. Tagad komisijas 14. pantā ir viens uh, svarīgs punkts. Tad, kad ir kredītspējas pārbauda ir negatīva, kredītu piešķirt nevar. Tas uh, nozīmē nevar parakstīt līgumu juridiski. Un tas, eh, manuprāt, nav taisnīgi. Ja es apstrādāju šo eh, līgumu, šo kredītlīgumu, un ja piecus gadus vēlāk konstatēju, ir vai nav problēmas ar kredītspēju, un ja tāds problēmas būtu, tad uh, kredītu nevar piešķirt. Es uzskatu, ka šo noteikumu vajadzētu svītrot, kā vēlas kolēģi, vai arī to var pārformulēt, pārformulēt neuzliekot civiltiesisko aizliegumu. Te varētu Uh, runāt par kontrolas, par labāku kontrolēšanu vai kontrolas iestādes darbību. Par 18. pantu tur um, dažādi kolēģi un arī es ierosināja grozējumus. Jāsaka, specifika dalībvalstīs ir, um, piemēram, Vācijā vairāk pa 80% hipotekāro kredītu uh, tiek piešķirti ar fiksēto procentu likmi un uh, arī runājot par atmaksāšanu. Tur ir sava praksa ieviesta, un es uh, nevēlētos uh, šeit papildu ierobežojumus. Manuprāt, Koka kungs ierosināja, kā būtu otrādi atmaksājot priekš, atmaksājot pirms termiņa, tomēr veido priekšrocību bankai, jo starplaikā palielinās procentu likme un iespējams var padomāt par pozitīvu kompensāciju patērētājiem vai vismaz nulle. Tā katrā gadījumā, ja ar procentu likmi nekas nav noticis, tad jau nevar arī nekādu pieprasījumu iesniegt. Te 18. katrā gadījumā es nebūtu par atsevišķu novērtējumu. Tagad par laika grafiku. Neva, nevajag šeit jau sešus gadus, kā tas bija pie patēriņa kredītu direktīvas. Ja mēs uh, pieturēsimies pie tā, ko saka komisija. Ja iespējams pēc pieciem gadiem izdarīsim nākamo soli, nu tad uh, es varu iedomāties, ka tad mēs arī to varētu pabeigt. Bet es uh, nevēlos uh, līdz gada beigām uh, panāktu vienošanos par šīm tēmām, ko skatām šeit un uh, ekon. Referenti uzskata, ka nevajadzētu balsot 5. decembrī, ka mums ir nepieciešams vairāk laika. Ekon izdara spiedienu, es nezinu kāpēc. Es to īsti, īsti, nevis īsti, bet vispār nesaprotu uh, parlamentam vajadzētu laiku pirmajam lasējumam. Es vēlos vēl aprunāties ar ekonu un vienoties par nenobalsošanu 5. decembrī. Tas arī viss. Paldies! Filinaka. Um, paldies! Turpin priekšsēdētāji gribēju jūs pabrīdināt mums. Ir jāievēro darba kārtība, jābūt precīziem, jo drīz ieradīsies Barņēkungs, un viņam, protams, arī ir uh, zinām termiņi, kas viņam ir jāievēro. Līdz ar to ēnu referenti varēs izteikties līdz uh, brīdim, kamēr iestāsies, ie, ieradīsies Barņēkungs, un tagad. Si, madame la présidente. Koka kungs. Uh, jo... Paldies priekšsādātājs kundze, paldies Leknera kungam par uh, šo. Uh, ziņojumu, jo nu, šis ir ļoti delikāts jautājums. Neskatoties uz eh, daudzām detaļām, ko viņš pieminēja, mani šis priekšlikums sarūktina. Mums vajadzētu palikt eh, komisijas eh, kompetences lauciņā un nevajadzētu mūsu komitejas kompetences ietvaros un neiejaukties ekonu lietās. Protams, nevar domāt par šo direktīvu, nedomājot par patēriņa kredītu direktīvu. Ja komisija uh, vēlas ierosināt direktīvas priekšlikumu par mājokļu kredītiem, nu tad droši vien šie, šos kredītus grūti inkorporēt pie patēriņa kred, kredītiem. Tam ir divi iemesli. Pirmkārt, kredītu ilgums, eh, patēriņa kredītu ilgums eh, ir svarīga lieta, savu, bet savukārt Atvainojiet, saka runātājs, tātad patēriņa kredīti pietiekami īsi, mm, bet mājokļu kredīti. Uh, šeit mēs runājam par 15, 20, 30 gadiem cilvēku dzīvē. Turklāt sistēmiski riski, kas saistīti ar mājokļu kredītiem, uh, šajos krīzes apstākļos, hipotekāro krīz, kredītu krīzes apstākļos rāda, ka šie kredīti ir ļoti specifiski. Mājokļu kredītus līdz ar to jāskata, izējot no to specifiskuma, tam tiem ir nepieciešami atsevišķi noteikumi, lai aizsargātu patārātāju, lai nepieļautu uh, maksāt nespēju un lai nepieļautu ļaunprātīgu izmantošanu, lai garantētu patērētājiem piekļuvi šiem kredētiem. Eh, šeit eh, priekšlikums eh, neatspoguļo visus šos mērķus. Galu galā šobrīd kreditori bieži vienkārši padara patērētājus par šo kredītu vargiem, un šī praksa ir jāizbeidz, vai arī procenti ir tik augsti, ka patērētāji nevar to atļauties. Un, um, un, turklāt uh, nevajadzētu uh, kredītņēmējam uh, parakstīt eh, nekādas eh, apdrošināšanas. Eh, šī izvēle ir patērētāja izvēle, un kreditoram nevajadzētu šeit izdarīt nekādu spiedienu. Lūk, daži punkti, ko gribēju izteikt, un ja mēs tiem pievērsīsimies, tas uzlabos um, līdzsvaru starp kreditoru un kredītņēmēju. Ja, vielen Dank, Frau <laughs> Vorsitzende. Jūs gribat izteikties būs telefonu vietā? Jā, labi, ņemot vērā to, ka vairs nav daudz laika, es izteikšos lakoniski, vēlējos pateikties Lehner kungam, un īstenībā mēs viņam varam piekrist, un Es saprotu, ka galējais balsojums ir paredzēts vēlāk, un Busitila kungs noteikti kopīgi ar kolēģiem darbosies pie turpmāk kompromisu izstrādes. Paldies! Okay, thank you. Madam Rūla, bitte. Rūlas kundz, lūdzu. Moment, jetzt vielen Dank. Paldies. Es arī vēlējos pateikt referentiem un pašam referentam. Atbalstu priekšlikumu, ka mums vajadzētu mēģināt balsot vēlāk par 5. decembri, ņemot vērā lielo grozījumu skaitu un to, kādas būs šo grozījumu sekas, noteikti vajadzētu strādāt pie turpmāku kompromisu kaldināšanas un vajadzētu ar ziņojumu iepazīties rūpīgāk. Es jau no paša sākuma biju ļoti skeptiski noskaņota pret šo direktīvu, jo ņemot vērā to, kāda situācija tagad valda nekustamo īpašumu tirgu, nu, protams, ne visā Eiropā, bet atsevišķās dalībvalstīs, tur satricinājumi ir lieli, tādēļ man šķiet šādas direktīvas pieņemšana būtu problemātiska. Mēs arī sagatavojot savu atzinumu par zaļo grāmatu, konstatējām, ka dalību valstīs ir patiešām lielas atšķirības un uh, dalību valstīs patērētāju tradīcijas ir atšķirīgas, ir atšķirīgas pāražas, kā tiek ņemti un izmantot hipotekārie kredīti, un tādēļ eh, nezinu, vai vajadzētu tādu centralizētu likumdošanu Eiropas Savienības līmenī, vajadzētu palikt pie minimālās harmonizācijas un vajadzētu arī atteikties no deleģētajiem aktiem, kur tas ir iespējams. Un mm, es domāju, ka ir maz tādu pārobežu hipotekāro kredītu, Tādēļ es uzskatu, ka nevajadzētu šeit piedāvāt kaut kādu Eiropas līmeņa likumdošanu. Mums vajadzētu vienoties par galvenajiem patērētāja aizsardzības principiem, bet ar to tieši šobrīd būtu gana. Pēc pieciem gadiem mēs varbūt pie tā varam atgriezties, bet tieši šobrīd man šis solis šķiet pārāk pārsteidzīgs. Vajadzētu arī sagatavot ietekmes izvērtējumu, jo mēs īsti nevaram pagaidām prognozēt, kā tas varētu ietekmēt eh, nekustamo īpašumu tirgu dažādās dalību valstīs, un nevajadzētu tagad uh, pirkt cūku maisā, <laughs> nezinot, pie kādas novedīs. Thank you. And Mr. Fox. Fox, kungs. Uh, thank you, Madam Chairman. Uh... Paldies, priekšsēdētāji kungs, paldies arī Lehner kungam par viņu nenogurstošo darbu pie šī atzinuma. Mēs arī vairākas reizes tikāmies pagājušajā nedēļā. Es varu piekrist Rīls kundzei, nu nav tādas nekustamo īpašumu tirdzniecības pārobežu režīmā, tādēļ vajadzētu tikai minimālu harmonizāciju. Un viņi runāja arī par to, ka nevajadzētu ieviest pārāk daudz deleģēto aktu, tam piekrītu. Lehnera kungs. Uh, zina, ko es eh, domāju par eh, nekustamo īpašumu kredītiem saskaņā ar šo direktīvu, jo mums ir jāsaprot, eh, ka nevienmēr tas ir saistīts ar hipoteka, hipotekārā kredītņēmēju ienākumiem. Un vēl, ja mēs runājam par ECES Eiropas eh, standartizēta informācijas veidlapa. Dalību valstīs, arī apvienotajā karalistē šāda veidlapa ir ieviesta un eh, mūsu patērētāji ir pietiekami labi aizsargāti. Ja mēs izveidosim kaut kādu standartizētu Eiropas līmeņu veidlapu, tas nenāks par labu, tas novedīs tikai pie papildus izmaksām. Kolēģi, es gribēju pavaicāt, nu kam tas nāks par labu? Tas nāks par labu komisijai, lai viņi varētu pateikt, mēs esam izveidojuši kaut kādu vēl vienu veidlapu, jo tas noteikti nenāks par labu Britu patērētājiem vai Britu finanšu institūcijām. Un man ir aizdoms, ka tas pats attiecas arī uz citām dalību valstīm. Tātad, vai šī standartizētā veidlapa ko dalību valstis var izmantot, vai arī var izva izmantot pašas savu, nu, kam tas nāks par labu. Mēs galvenokārt rūpējāmies par patērētāju aizsardzību, nevis par standartizāciju tikai ķeksīšu pēc, lai komisijā kāds varētu tur ievilkt ķeksīti lapā un justies uzreiz labāk par savu veikumu. Un, jā, runājot par balsojumu 5. decembrī, es nezinu, kādēļ Ekon grib visu to sasteidzināt. Tātad ēnu referenti ir vienojušies, ka mēs gribam balsot vēlāk, Lehner kungs. Paldies! Okay, then any others? Paldies, vai ir vēl kāds runātājs, vajadzā priekšsēdētāji? If not, then... Ja nē, tad došu vārdu komisijas pārstāvim. Robertsons kundze, lūdzu. Hello, thank you very much. Uh... Paldies. Es uh, vēlējos izteikties lakoniski, jo šķiet, ka Barņiekungs uzstāsies kuru katru brīdi. Tikai dažas piezīmes. Es centīšos neatkārtot uh, Filipa Pelī izteikums, kad viņš pēdējo reizi bija ieradies jūsu komitejā. Mēs skaidru un gaišu paskaidrojām, kādēļ ir eh, šī direktīva jāskas, jāsaskaņo ar patēriņu kredītu direktīvu. Tikai dažas atziņas par galvenajiem jautājumiem, kas šodien tika apspriesti, proti par eh, finanšu produktu un eh, hipotekārā kredīta apvienošanu. Mēs varētu Uh, varbūt atbalstīt tos grozījumus, kas ir pret dažādu finanšu produktu sasaisti, bet mums ir jāpadomā par labākiem formulējumiem un jāpadāvā atkāpes attiecībās konkrētiem produktiem konkrētās nozarēs. Tātad mēs vēlamies vēlāk iepazīties ar parlamenta grozījumu tekstu. Ja mēs runājam par harmonizācijas līmeni, mēs uzskatām, ka esam piedāvājuši ļoti saskaņot un mērtiecīgu priekšlikumu. Uh, un eh, piedāvājam maksimālu harmonizāciju noteiktās jomās. Mēs izmantojām, cik vien tālu tas ir iespējams, jau spēkā esošās definīcijas un izmantojām mērtiecīgu pieeju. Protams, ja mēs runājam par dažādiem principiem, arī tie ir jāharmonizē, bet mēs arī dalību valstīm piedāvājam pietiekam augstu elastības līmeni, spriežot par direktīvas īstenošanu. Tātad domājam, ka mūsu priekšlikums ir visai proporcionāls. Domāju, tie bija divi galvenie jautājumi, ko vēlējos izgaismot. Šķiet, ka Foksa kungs gaida man reakciju par īses, ja mēs runājam par šīm standartizētajām veidlapām. Mūsuprāt, eh, tomēr šo veidlapu vajadzētu harmonizēt, bet ja mēs runājam par konkrē, konkrētām uh, īstenošanas vadlīnijām, par to, kā šīs veidlapas būtu jāizpilda. Tas dalību valstīm piedāvā pietiekam liela rīcības brīvība, un šeit mēs ievērosim minimālu harmonizācijas līmeni. Tāpat esam veikuši neatkarīgi ietekmes izvērtējumu, esam analizējuši ieguvumus un zaudējumus jebkurai dalību valstī. Es ar jums varu par to diskutēt, varu iepazīstināt ar ietekmes izvērtējumu rezultātiem, bet mēs uzskatām, ka priekšlikums kopumā, ja tas tiks pieņemts, eh, nesīs daudz uh, augļus uh, mūsu patērētiem. Labi, tā tad uh, mēs paši varam izlēmt, vai šeit ir runa par ķeksīšu ievilkšanu vai nē. Un tagad Lēnas kungs, vai jūs uh, vēlties kaut ko pateikt nobeigumā? Jā, Goka kungs, jums ir pilnīga taisnība, ja jūs runājat par uh, direktīvas darbības uh, laiku un tā tālāk jāsaka, ka mums nevajag visu centralizēt un harmonizēt Eiropas uh, Savienības līmenī. Es jau runāju par apdrošināšanām. Jūs priekšlikumām zināmā mēruma, mērā varētu piekrist. Protams, uh, jums ir taisnība, ja eh, patērētājs gribētu mm, slēgt vēl papildus apdrošināšanu, tad tas ir jāņem vērā un jāprēķina no jauna. Jūsu priekšlikumu es noteikti apsvēršu. Vēlējos pateikties visiem kolēģiem, eh, kas izteicās. Es, protams, iepazīšos rūpīgāk ar jūsu priekšlikumiem un nu pat eh, reaģējot uz Foksa kunga izteikumiem par īsīs, varbūt daži vārdi komisijai Ja mēs piedāvājam svītrot deleģētos tiesību aktus, tas nenozīmē neusticības izrādīšanu komisijai. Mēs vienkārši uzskatām, ka likumdevējam pašam, arī parlamentam, kā līdz likumdevējam, vajadzētu uh, būt atbildīgam par pieņemtajiem aktiem, un te es neuzskatu, ka tas ir uh, akmens komisijas dārziņā, nē jo varbūt komisija dažreiz rīkojas labāk nekā parlaments, bet līdz likuma devējiem vajadzētu arī uzņemties atbildību par uh, pieņemtajiem lēmumiem un uh, parūpēties par caurskatāmības nodrošināšanu. Es lūkšu lai sekretariāts eh, sagatavo turpmāko eh, laika grafiku un kāda, kurā sanāksmē, kurā datumā tad mēs varētu nākamreiz apspriest šo ziņojumu. Varbūt, ka es vēlreiz varētu apspriesties ar ēnu referentiem un tad varētu vienoties par konkrētiem datumiem. Paldies! contraire lettre à Madame, à Madame Bose. Excusez-nous, on a un petit problème technique. Mm, Atvainojiet, nav jau tehniskā problēma, bet es tā tulkojumu, proti, jā, katrā gadījumā 5. decembrī balsojums mm, bija paredzēts un ļoti īstermiņa pasākums, mm, ja nu vienīgi ekon komiteja nobalso 19. vai 20. decembrī tomēr ir diezgan īss um, termiņš. Es uh, tagad runājot par šo termiņu, uh, vēlos uh, ierosināt nosūtīt Bolus kundzei, kas ir ekonomikas priekšstādātāja vēstuli. Iespējams, viņa varētu balsojumu pārcelt uz janvāra sākumu, mm, tad mēs varētu nobalsot vēlāk. Tas eh, īstenībā ir svarīgi nevien man, bet arī visiem pāriem kolģiem. Jā, jā, saka priekšsēdētāji, bet eh, es te negribu ķīvēties, bet es nesaprotu, kādēļ eh, mums vajadzētu visu sasteikt, ņemot vērā arī to, cik daudz grozījumu ir izsniegts. Lehnera kungs, jūs zināt, um, te mēs varam konstatēt, ka pie dažiem dosjē nepieciešams laiks. Mēs uh, tomēr lietas mēģinam sasteigt, un pie citiem dosie, kar, kas ir ļoti steidzami dosie, steidzami izskatāmi dosie, tur mēs nebeidzam diskusijas un runāšanu. Nu, man jau nav nekāda grūtība tagad sastādīt par roku galām balsojumu sarakstu un pēc tam balsot, nu, bet mēs jau to nedaram pašmērķi labā.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 Alors, chers collègues. Mīļie kolēģi, esmu ļoti laimīga sveicināt šeit mūsu komisāru, proti Barņēkungu. Viņš eh, prezentēs eh, mums vairākas lietas, kas ir fundamentālas un fundamentāli svarīgas mums. Viņš prezentēs darba kārtību un kalendāru 2012. gadam. Uh, Viņš runās par visiem tiesību aktiem, tekstiem, kas parādīsies un kas ir fundamentāli ne tikai iekšējam tirgum, bet arī visiem Eiropas pilsoņiem. Es dodu vārdu Barņiekungam, mm, aptuveni 20 minūtes viņš runās, lūdzu. Paldies priekšsādātājs kundze un labdien visam, visiem. Es uh, vienmēr esmu priecīgs būt šeit ar jums. Uh, Un um, es izskaidrošu arī šo tabulu, kas jums visiem ir izsniegta, kas ir mūsu normatīvā programma, darba kārtība, mm, mm, kas domāta tieši politiķiem. Jūs taču esat visi politiķi šeit parlamentā, un um, jūs strādājat aktīvi pie daudziem no šiem tekstiem, kā referente, ēnu referente, koordinātori un tā tālāk. Jūs no politiskās perspektīvas tātad tos skatāt. Es nevēlos atgriezties pie eh, šīs nopietnās krīzes, eh, kurā atrodamies. Eh, jāsaka, nevis viena krīze, bet krīzes daudzskaitlē, jo mums ir daudzas krīzes - finanšu krīze, valstu parādu krīze, ekonomikas krīze, sociālā krīze un citas globālas krīzes, protams, arī uh, uzticēšanās krīze, kas iestājas uh, daudzās valstīs, pilsoņi neusticas vairs uh, valstīm un uh, steidzam jārīkojas valstu valdību vadītājiem, uh, viņam kaut kas ir jādara. Es runāju par 26. oktobra uh, lēmumiem uh, samitā par to, ko darīt krīzes apstākļos un ar valstu parādiem un ko darīt izaugsmai, jo pilsoņi taču sagaida, ka mēs darīsim visu iespējamo, lai uzlabotu uh, ekonomikas izaugsmi un nodarbinātību. Un tieši tāpēc priekšstādātājs kundzes atkal vēlos jums pateikties un jūsu komitejai, ko es labi pazīstu, daudziem personiski par jūsu aktīvo darbu pie vienotā mm, tirgus eh, tiesība akta, kas ir ļoti noderīgs izaugsmai, tas ir nesenais Eiropas projekts un um, praktiski pēc Luika Reša ziņojuma un Mario Monti ziņojuma eh, esmu izdarījuši secinājumu, ka lielais Eiropas tirgus mūsu kopīgā ekonomiskā un sociālā telpa, funkcionējot labāk, padara efektīvākas visas stratēģijas, privāta sektora stratēģijas, uzņēmumu, eh, privāto personu stratēģijas, reģionu, pašvaldību stratēģijas. Ja šī platforma ir efektīva, tad viss, kas darbojas šīs platformas ietvaros, arī uh, darbojas efektīvi. Un lūk, mums tagad ir vienotā tirgus tiesība akts, un es vēlos uh, jums pateikties par atbalstu. 12 prioritārie uh, priekšlikumi tagad ir apkopoti, uh, un vēlamies panākt arī labus rezultātus šī gada laikā, izņemot vienu priekšlikumu, kas juridiski ir, ir sarežģītāks un neliek krūsa Par to runās atsevišķi, runa ir par elektronisko parakstu, un tas prasīs vairāk laika īstenošanai. Es, eh, protams, vēlos eh, atbildēt uz jūsu jautājumiem šodien. Un eh, šeit būtu trīs prioritātes, kas man jāpiemina. Runājot par vienu no to tirgus aktu, mūsu 12 priekšlikumu drīz tiks prezentēta, kā to pieprasīja arī Eiropa padome. Uh, samita laikā mums eh, šie priekšlikumi jāizpēta un eh, jāizskata pēc iespējas ātrāk gan ministru padomē, pēc tam gan parlaments eh, tos um, mm, pētīs, un es ceru, ka pēc vairākām nedēļām es pie jums varu atkal ierasties nākamā gada sākumā, un tad sāksies vienotā tirgus akta nākamais posms, un um, mm, mēs uh, praktiski eh, izskatīsim atkal šos 12 priekšlikumus, ko vēlamies palaist eh, pirms 2012. Eh, tas praktiski ir 2012. gadā. Un tā būtu vienotā tirgus akta otrā fāze, un es uh, gaidu jūsu atbalstu un iniciatīvu ievadā es jau pieminēju trīs eh, prioritārās jomas - pakalpojuma ekonomika, eh, elektroniskā komerce un eh, publiskie tirgi. Pirmkārt, pakalpojuma ekonomika. Mūsu mērķis ir izveidot brīvprātīgu un inteliģentu pakalpojumu politiku, tur ir arī zināma ideoloģija. Uh, Tātad pirms eh, piemērot eh, pakalpojumu direktīvu, saka daži jāgroza noteikumi, jādomā par regulām, un eh, atceros diskusiju par pirmo pakalpojumu direktīvu, un es atceros šo darbu, kas ir paveikts pie šīs direktīvas. Es arī to neaizmirsīšu. Un jums droši vien jājautā, jālūdz man korektu piemērošanu, šīs direktīvas korektu piemērošanu visās jomās, un mēs to vēl neesam panākuši. Tā kā es eh, tam veltījuši laiku un enerģiju, lai eh, pilnā apmērā piemērotu šos noteikumus. Es vēlos, lai katrā reģionā, katrā valstī būtu eh, tāda vienot, vienots, vienotas piet, vienota pieturas vieta. Un turklāt uh, pasta pakalpojumu trešā direktīva arī tur es vēlos uh, panākt uh, korekto piemērošanu un īstenošanu. Un es vēlos, uh, lai atsevišķa darba grupa izpētītu pasta pakalpojumu direktīvas korekto piemērošanu. Un es personiski uh, vadīšu uh, šo šo ekspertu sanāksmi, kas drīz notiks. Turklāt, runājot par pakalpojumu direktīvu, te nepieciešama savstarpējā izvērtēšana un snieguma vērtējums jāskatās, kā tas saskana ar citiem tiesību aktiem par e-komerci e un tā tālāk, lai to panāktu Mums ir izstrādāta ambiciozā stratēģija, tātad šai sastarpējai izvērtēšanai. Es arī um, Maltā un Latvijā viesojos uh, un uh, tikos ar nacionālajām iestādēm, kas uh, atbildīgas par pakalpojumu direktīvu, tā kā es ļoti nopietni pie tā strādāju. Un Trešais aspekts šeit būtu profesionālā kvalifikācija atzīšana, par to runāts pēdējā plenāra sēdē eh, ilgi un plaši, un um, modernizētais teksts, manuprāt, palīdzēs uzlabot konkrētu spēju Eiropā un garantēt labāku mobilitāti daudzām profesijām. Es jau izstāstīju tā, tieši tā brīvprātīgā garā pievērsties uh, pakalpojumu direktīvas aspektiem, automātiskai atzīšanai, un um, es uh, to vēlos uh, ļoti skaidri pateikt. Dažreiz uh, dalību valstīm mums sanāk uh, tā tiesība akti, kas nav labi piemēroti tam, lai atbrīvotu un izmantotu potenciālu. Un uh, nesen es runāju arī ar komisāru Barozu par pakalpojumu direktīvu un pieminēju saikni starp uh, rūpniecību un pa, uh, pakalpojumu ekonomiku. Um, Barozo uh, kungs runāja vienu dienu par izaugsmi Eiropas, ekon, Eiropas Savienībā, un viņš runāja par saikni starp rūpniecību un pakalpojumiem, kas ir piesaistīti rūpniecībai. Mēs um, uh, runājām uh, par nodarbinātību, kas rodas veicot pakalpojumus, kas piesaistīti rūpniecībai. Un um, tai jābūt ilgtspējīgai ekonomikai. Mums, mums uh, mm, tāda arī uh, jāuztur, jāpalīdz ražotājiem, lai palīdzētu nodarbinātībai mm, Eiropā. Citādi Eiropa kļūs par importu vietu un uh, tiks tikai importētas preces, kas saražotas kaut kur citur. Un šeit mums jābūt īpaši ambicioziem. Kolēģis Tajānī uh, par, runāja par atslēgu tehnoloģijām, par nākotnes tehnoloģijām, par enerģētiku Un šeit mums jāveicina brīvprātīgas iniciatīvas eh, izpētes jomā, inovāciju jomā, un citādi mēs tikai importēsim produktus no Ķīnas un Amerikas. Runājot par um, pakalpojumu ekonomiku, obligāti jārunā par pakalpojumiem, kas, kas piesaistīti rūpniecībai. Uh, un par rūpniecību kā tādu tās pastāvēšanu vai nepastāvēšanu Eiropā. Runājot par pakalpojumu ekonomiku, es runāšu arī par Korca bildes kundzes ziņojumu, kur ir ievākta noderīga informācija. Uh, no dalībvalstīm, lai cienītos pret negodīgu komercpraksi, un es šai analīzai uh, pievērsīšos ar uh, dalībvalstīm un 2012. Uh, gadā ceru izstrādāt stratēģiju. Un vēl viens elements ir ziņojums par azartspēlēm internetā, kas diskutēts ar, arī pēdējā plenāra sēdē Kreutzmana kunga ziņojums tas ir, un um, te ir paredzētas daudzas iniciatīvas, lai aizsargātu mazgadīgos it īpaši, mm, bet arī, lai atbrīvotu viņus no šīs atkarības, uh, izstrādāsim minimālās prasības šim tirgum, un pēc pirmā ziņojuma, tad ceru, protams, iet uh, tālāk. Um, Pagadām mums ir uh, jūnija rīcības plāns, uh, un tā ir tā reglamentējoša, eh, tas reglamentējošs pasākums, un tad pirmais posms praktiski, un arī šeit um, runa ir par gribu. Eh, parlamentam, es ceru, ka parlamentam un komisija būs šī griba rīkoties šajā jomā. Nākamā joma ir um, elektroniskā komerce. Es zinu, ka komi jūsu komiteju interesē šis jautājums un patārātāju uh, pakalpojumi, arī pārobežu komerce. 2010. un 2011. gadā eh, tikai 9% pilsoņu Eiropas Savienībā veids eh, pirkumus eh, pāri robežām, bet tas ir milzīgs tirgus ar milzīgu potenciālu. Man ir sagatavot ziņojums par šo tēmu, ko arī prezentēšu. Arī Arijas Čeverjana kunga grupa strādā pie šī jautājuma un Nelija Krūsa un uh, daži citi kolēģi strādā pie rīcības plāna komisijas uh, kolēģijā, runājot par uh, tiešsaites pakalpojumiem un e-komerci. Uh, Un tagad mēs pielāgojam direktīvu, paplašinām darbības jomu. Tur runa ir par precēm un pakalpojumiem, arī administratīviem pakalpojumiem. Un um, mēs te vertikāli aplaukojam dažādus sektorus un šķēršļus, kas traucē pārobežu komerc, eh, komercei. Es mm, nevēlos teikt, ka tā būtu tāda liela pārskatīšana, bet eh, mēs šos jautājumus eh, izskatīsim tiešsaistes jeb elektroniskās komerces paketes ietvaros. Nākamais jautājums ir publiskie tirgi. Arī šeit mūsu darbi saskan ar jūsu komitejas darbiem. Tarabela kungs, cik sapratu, īpaši pievērsīsies šim dosiem. Tā būs globāla e, pakete, prezentā, ko prezentēsim decembra vidū. Šogad vēl skatīsim to piesardzīgi, jo e, šie darbi vēl jāapstiprina komisijai, modernizēsim un vienkāršosim publisko tirgu noteikumus, ir ienācis jauns priekšlikums par koncesijām un par savstarpējuma e, instrumentiem, runājot par e, GPA starptautiskiem nolīgumiem, pie kuriem strādāju kopīgi ar Degukta kungu. Par tirgiem kā tādiem. Mūsu bažas ir tādas, ka jāvienkāršo procedūras, uh, jāpadara tās vispārīgākas, runāt tīpaši par iepriekšējo autorizāciju, jāsamazina birokrātija, dokumentu daudzumi. Vienkārši nav pieņemams maziem uzņēmumiem. Izslēdzās mikrofons runātājiem. Je veux euh, simplifier drastiquement euh, cette documentation. Tātad dokumentācija tiks uh, ievērojami vienkāršot un reducēta. Uh, un, eh, uzņēmēji varēs goda deklarāciju parakstīt, runājot par konkursu procedūru, par tenderu procedūru. Turklāt tiek eh, ieviesti elektroniskie dokumenti, nevis ir jāsūta eh, pa pastam, eh, pa pastu, tā kā mm, šādi tiks mazināts administratīvais sloks, un es runāju gan par juridiskajām, juridisko nozari, gan par maziem vidējiem uzņēmumiem. Viņiem tieši vēlamies atvieglot dzīvi. Un es to bieži saku parlamentā. Es to teicu arī pagājušā reize. Mūsu ambīcijas šeit ir tādas, ka mazie un vidējie uzņēmēji jūtas tā, it kā šis publiskais tirgus būtu radīts vienīgi viņiem. Uh, nevis lieliem uzņēmējiem. Tā kā skatīsimies, kāda ir operatoru finanšu kapacitāte un neskatīsimies uz maksimālo apgrozījumu. Turklāt iespējams mēs mazināsim vienkārši tos um, skaitļus, skai, skaitliskas prasības konkursiem, lai mazie uzņēmēji varētu e, tādos piedalīties. Es vēlos, e, lai būtu vairāk e, vides, lai tiktu respektēti vairāk vides aspekti, sociālajie aspekti un inovācijas. Uh, šajās procedūrās. Un um, zinu, ka daži konsultāciju procesā ir iebilduši uh, pret šādiem grozījumiem, īpaši pret principu what to buy. Mēs uh, domājam uh, par pasākumiem, kas skar life cycle cost tā teikt, produkta pilnu aprites ciklu un vēlamies, lai uh, likumdevēji varētu to ņemt vērā. Šim nolūkam organizētas vairākas konferences arī šeit uh, Briselē. Tā bija ļoti veiksmīga diena, no 9 līdz 7 vakarā diskutējām par uh, šo, šīm iespējām vienkāršot publiskos tirgus, uh, padarīt tos pieejamākus maziem uzņēmējiem. Un uh, runājot par koncesijām, tas ir kaut kas konkrēts, kaut kas uh, nepastarpināts, runājot par iekšējā tirgus izaugsmi. Zinu, ka šeit pagaidām ir bažas un šaubas bet Eiropas operatoriem šādi tiek veidotas jaunas iespējas, un koncesiju tirgi jau ir ļoti svarīgi. 50% no pakalpojumiem atkritumu sektorā balstīti uz koncesijām Francijā. Mums ir vairāk par desmit tūkstošiem koncesiju, un runa ir par 80 miljārdiem eiro. Uh, Es eh, nevēlos radīt jaunus instrumentus vai procedūras, bet tā kā šeit nepastāv nekādas reglamentācijas proti pakalpojumu koncesiju jomā, manuprāt, būtu vērts radīt eh, ietvaru šiem darījumiem, lai nodrošinātu tiesisko noteiktību uh, Uh, lai nodrošinātu cenu elastīgumu un piekļuvi maziem un vidējiem uzņēmējiem šīm koncesijām. Es uh, nevēlos jaunus noteikumus, es vēlos konkretizēt noteikumus, kas jau izriet no līguma. Es vēlos vairāk tiesiskās noteiktības uh, par šo jautājumu. Es nevēlos korupciju, es nevēlos, um, lai tiktu ļaunprātīgi izmantot izkārtota juridiskā situācija un uh, lai uh, tiktu ļaunprātīgi izmantoti nodokļu maksātā līdzekļi. Runājot par ietekmes novērtējumu, šī ir starptautiskā uh, iniciatīva par publiskiem tirgiem. Mēs runājam arī par starptautisko konkurētspēju. spēju teiksim, amerikāņi eh, vienkārši savus tirgus eh, slēdz un neļauj, neielaiž mūsu uzņēmējos, eh, uzņēmējus tajos. Un, lūk, tagad sadarbojoties, mēs mēģināsim tirgus atvērt. Tas nav protekcionisms, es nevēlos vienkārši, lai citi eh, ieviestu protekcionisma pasākumus eh, vienpusēji. Un lūk, ar Karelu de Guhtu esam izstrādājuši noteikumus, kas ir skaidri un dod tiesisko noteiktību eh, arī pārobežu darījumos, kas mums palīdzēs. Paldies, to arī gribēju teikt. Mums šeit ir vērojama ļoti skaidra dinamika pie vienotā tirgus tiesība akta. Ir nepieciešami vēl, protams, precizējumi, bet ir vērojama globāla eh, saskaņotība un um, mūsu mērķis ir nonākt pie globālā tirgus un izveidot pamatu sociālajai ekonomikai un konkurēt spējīgajam tirgum. Šie vārdi ir ļoti svarīgi visi no tiem, nevis tikai daži. 20, 12. gadā mēs uh, svinēsim 20. vienotā tirgus gada dienu. Es nevēlos, lai šos svētkus uh, aizānotu krīze. Nē, es vēlos tādu dinamisku nosvinēšanu, un mēs uh, atskatīsimies pagātnē, mēs uh, palūkosimies um, progresā, kas ir panākts. Mēs um, aplūkosim problēmas un šķēršļus, kas joprojām ir. Krakovā gan jau daudz kas panākts. Uh, lai parādītu ne tikai veiksmes faktorus, bet arī neveiksmes, ar, nu, kuras vēl ir jālabo. Nu, nu, mēs vienkārši mēģināsim personalizēt problēmas, deficītus, bet arī uh, panākumus. Iespējams, 2012. gada uh, oktobrī mēs uh, mēģināsim organizēt uh, pasākumu, lai uh, prezentētu vēlreiz vienot tirgus aktu un to progresu, ko tas mums ir devis. Je me rapproche. Attention. <laughs> Merci, monsieur le commissaire. <laughs> Paldies, komisāra kungs, par um, jūsu izklāstīto darba programmu. 2012. gadā būs daudz jāstrādā mums visiem. Un um, iespējams šie svētki tiešām nebūs nostalģiski 2012. gada oktobrī. Ja mēs visi sadarbosimies, tad mēs runāsim par sociālo un konkurētspējīgo ekonomiku, kas eh, mums dos izaugsmi. Es došu vārdu priekšsādātāju kungam, jo viņam drīz jādodas prom, viņam arī ir jautājumi, kas noteikti būs relevanti. Paldies, Bernadette, un es atvainojos komisāram Barniekungam, ka man nebija iespējams jūs satikt jūsu uzstāšanās sākumā. Un eh, es, eh, man ir jādodas tūlītās projām, jo man ir jāvieno, jā, jāpiedalās sēdē par transatlantisko dialogu, kurā runa ies par nākošajā nedēļā paredzēto transatlantisko padomi. Un mēs runāsim par eh, valsts iepirkumu transatlantiskajās attiecībās. Tāpēc es atvainojos, ka es došos prom. Varbūt pāris komentāru mūsu komitejas vārdā. Vispirmām kārtām. Uh, Mēs eh, lielā mērā atbalstam komisijas sagatavoto darbu programmu un patiesībā mūs pārsteidza nedaudzas lietas. Mēs eh, cieši ar jums jau sadarbojāties, tāpēc eh, mēs nesagaidījām daudz pārsteigumu. Mēs pirms Ziemassvētkiem, kā tādas Ziemassvētku dāvanas, sākam strādāt pie veselas virknes dokumentiem, un darba mums ir ārkārtīgi daudz, bet runājot par mūsu nākotnes sadarbību, jūsu priekšlikums par to, ka mēs varētu piedalīties otrā raunda sagatavošanas idejās par iekšējā tirgus pārskatu, katrā ziņā par iekšējās programmas sagatavošanu, tā šī ideja ir ļoti atbalstāma. Otrs, ko vēlētos jums pieminēt, pilnībā jums piem piekrītu tajā, ka iekšējam tirgum ir jākļūst cilvēcīgākam. Par to jau runājām pagājušajā nedēļā. Iekšējais tirgus jau nav kaut kāds nedzīvs, birokrātisks organisms. Iekšējais tirgus jau arī sastāv no uzņēmumiem un cilvēkiem. Jūs ļoti labi atbildējāt par to, kāda ir iedzīvotāju bažu pamati, un mēs ārkārtīgi Vēlētos uzklausīt, vai ir kādas citas komitejas, kuras varētu stāties pretiem šim cilvēku bažām un nedrošībai. Jau šogad mēs varbūt varēsim jums izsūtīt dokumentu, kurā mēs būsim apkopojuši mūsu idejas. Iespējams, ka liela daļa mūsu ideja nebūs pilnīgi jūsu kompetencē, un tomēr mēs vēlamies šīs idejas tālāk izstrādāt, un mēs vēlētos pamudināt arī citas komitejas strādāt šādā garā. Atvainojos, es nevaru palikt ne sekundi ilgāk. Es varbūt uh, izteicu gan komentārus, gan uzdevu jums arī jautājumus. Vienmēr ir ļoti pateikami jūs dzirdēt mūsu komitejā, un tagad es došos transatlantiskā dialoga stiprināšanas gaitā. Tagad uzklausīsim eh, pirmo jautājumu sēriju koordinātori, protams, Šābo, Gephards kundze, Kreutzmana kungs un Rūlas kundze. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Kolēģi, kolēģis, dargais Mišel, liels paldies par prezentāciju. Pagājuši nedēļu plenāru sēdē mēs jau apspriedāmies par vairākiem jautājumiem, un es gribēju vēlreiz norādīt, ka Mēs vēlētos daļu no šiem priekšlikumiem ieraudzīt kā regulu, eh, kas attiecīgi tiktu īstenota. Un šodien gribēju pavaicāt, ja mēs runājam par valsts iepirkumu, kādu priekšlikumu ir izstrādāts šeit? Dokumentu esam saņēmuši, jūs runājāt par pieņemšanu decembrī, vai visi trīs priekšlikumi patiešām mūs sasniegs vienlaicīgi? Uh, Un tālāk runājot par e-komerciju, tur ir rakstīts to be confirmed, tā tad vēl nav apstiprināts. Eh, kad mēs varētu īsti saņemt šos priekšlikumus? Un tāpat mēs arī vēlētos, lai lielais vairums priekšlikumu tiktu pārvērsti regulā. Paldies! Merci, Monsieur Schwab. Madame Gebhardt. Gerhards kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, Mišel Barņē, par jūsu prezentāciju un eh, sniegto informāciju. Manuprāt, ir jāparūpējas lai uh, eh, Luija Greha un Monti ziņojumos ietvertie priekšlikumi uh, pēc tam uh, ikdienas darbā neiet uz zudumā. Bet man ir bail, ka te varētu rasties fragmentizācija, tādēļ ir jāparūpējas, lai mēs nezaudētu tādu kopīgo pārskatu. Man ir arī divi jautājumi. Tie ir iekļauti programmā, bet ne tādā formā, kā būtu to vēlējusies redzēt. Tātad pirmais par kolektīvajām sūdzībām. Mums noteikti vajadzētu parūpēties, lai šīs tiesības tiktu īstenots Eiropas līmenī, uzlabojot mūsu patērētāja dzīvi. Protams, mums ir jāpanāk progress un nevarētu visu laiku tikai strādāt pie dokumentiem, dokumentiem un nepanākt nekādu progresu. Mums ir jāvirzās uz priekšu. Uh, Otrām kārtām īstenībā esam sarūktināti par to, ka ir jau sagatavots dokumenta teksts par uh, cilvēku piekļuvi bankas kontam. Ir ļoti daudz cilvēku, kam nav bankas kontu, lai gan viņi gribētu to atvērt. Viņi par to ir sūdzējušies. Mēs gribējām saņemt iniciatīvas tekstu, bet tagad uh, ir tapuši tikai ieteikumi. Domāju, ka mēs varētu panākt ko vairāk, tādēļ gribēju dzirdēt, ko jūs gribat darīt nākotnē. Protams, IMCO komitejā tas ir ļoti būtisks jautājums. Mēs vēlamies šeit panākt konkrētu progresu. Paldies! Merci, Madame Rulle. Paldies, tagad Rūles kundze. Monsieur Krusman, pardon, excusez. Atvainojos, tomēr pirms tam Kroicman kungs. Atvainojiet, ka nedēļu jums vārdu uzreiz. Uh, Paldies, priekšstādātājs kundze, Barņiekungs, man ir trīs piezīmes. Pirmām kārtām varu atbalstīt jūsu priekšlikumu, ka mums ir Eiropas Savienība jāsaglabā kā tāda vieta, kur attīstās rūpniecība. Un es gribēju pateikt, ka pakalpojumi varēs plaukt un zelt tikai tad, ja tie ir rūpnieciskas dabas pakalpojumi. Tādēļ mums vajadzētu parūpēties par konkurēt spējas uzlabošanu, lai Eiropas Savienība būtu tāda vieta, kur piesaistīt investīcijas un kur varētu attīstīties uzņēmēja darbība. Mums ir jāparūpējas, lai tas notiktu un lai mēs būtu konkurēt spējīgi visas pasaules līmenī. Otra piezīme ir jāpadomā arī par MVU un kā uh, atvieglot MVU piedalīšanos dažādos konkursos. Uh, Mēs domājam, e, ka sliekšņu vērtības nevajadzētu paaugstināt, tās jau tā ir pietiekami augstas. Mēs esam konstatējuši, ka ir vairāki pārobežu piedāvājumi, un ja šīs sliekšņu vērtības tiktu paaugstinātas, tas piekļuvi MVU tikai apgrūtinātu. Es domāju, ka pašreizējās vērtības jau ir aprobētas un nevajadzētu te neko mainīt. Trešā piezīme. Runājot par azartspēlēm internetā, komisija ir eh, pie, apņēmusies piedāvāt rīcības plānu, un komitejā mēs nobalsojām par, ar 30 balsīm par, un tikai viens kolēģis bija pret, tātad mēs gribējām, lai komisija sagatavo šo rīcības plānu. Uh, Un es esmu pārliecināts, ja jūs mums piedāvāsiet ambiciozu priekšlikumu, tad ieguvēji būs visi, jo tas ir ļoti svarīgi arī dalību valstīm. Es domāju, ka dalību valstis būs gatavs šo priekšlikumu pārņemt un uh, būs gatavs arī atbilstīt komisiju. Paldies! Merci, monsieur Krosman. Madame Hull. Paldies, tagad Rūls kundze. Jā, man diemžēl jāizsakās lakoniski, jo man kuru katru brīdi jāskrien prom. Gribēju atsaukties uz diviem jautājumiem. Gribēju pateikt, ka augstu vērtēju jūsu programmu, bet jūs runājāt par savstarpējās kvalifikāciju atzīšanas modernizāciju un ka vairāk ir jārunā par regulētajām darba vietām, bet es gribēju pateikt, ka dalību valstīs It sevišķi mazo un vidējo uzņēmumu kontekstā daudzi ir nobažījušies, ka šo jēdzienu varētu pārprast, runājot par duālo izglītību un par uh, mācekļu amatiem. Es gribēju teikt, ka dalību valstīs patiešām valda bažas, tādēļ vajadzētu visu vairāk precizēt. Otra piezīme. Es ar prieku konstatēju, ka jūs šeit runājāt par elektronisko valsts iepirkumu, bet esmu nedaudz vīlusies, ka beigās e, šis priekšlikums tika nodalīts no e, centieniem uh, Eh, vairāk harmonizēt eh, un uzlabot un reformēt valsts iepirkumu kā tādu. Ja mēs gribam modernizēt eh, valsts iepirkumu, mums jāpadomā arī par tā piedāvāšanu elektroniskā veidā un vispār valsts iepirkumu direktīva ir jāpārskata un jāreformē pilnībā. Tas man ir ļoti svarīgi. Paldies! Madame Rouille. Paldies um, Rolas kundzei, un tad komisārs atbildēs uz izskanējušiem jautājumiem. Es redzu, ka uh, runātāji ļoti daudz, līdz ar to es ierobežošu uzstāšanās laiku uz vienu minūti, lai komisārs visiem varētu atbildēt. Lūdzu, Barņiekungs. Paldies priekšstādātājs kundze. Es labi sapratu, ko te, kāpēc uh, Malkolmam. Um, bija jādodas prom. Es vēlos precizēt, es to jau esmu vairāk kārt teicis. Vienotais, vienotais akts, tirgus akts ir pirmkārt um, kolektīvs instruments, vairāk kā desmit komisāri to ir izstrādājuši, vienu dokumentu ar vienu darba kārtību, vienotiem tirgumu uh, savā veselumā. Uh, Nu, arī jums, MKO, MKO komitejai. Eh, tas ir um, kolektīvs um, produkts, eh, tas tapis eh, sadarbībā ar citiem. Mm, lūk, tas ir šī tiesība akta pirmais raksturojums. Praktiski tas interesē visas komitejas, visus komisārus un ministrus. Uh, Un otrais raksturojums ir tas, ka šis ir process, kas turpinās. Es runāju par otro posmu, tas varētu būt, tā varētu būt regula, direktīva, likums, cita veida normatīvs eh, akts bet šis eh, vienotais tirkus akts turpina dzīvot un attīstīties. Mums eh, uz gada beigām ir ienākuši vairākie teksti, eh, par to priecājos, bet nedaudz arī esmu sarūktināts, jo tas tagad liek svārstēties visai konstrukcijai, kā Švaba kungs teica. Iespējams, varēsim kļūt vēl progresīvāki, un um, mūsu pakete aptver trīs elementus - vienkāršošana koncesiju jomā un starptautiskā daļa. Tas starp 13. un 12. decembri tiks um, sagatavota. Man vēl šaubas par um, savstarpīgumu GPA jomā, bet uh, ceru, ka Karls de Guhts uh, eh, sagatavos savu daļu un um, tad uh, varēsim tam sagatavoties. Jāsaka, ka kom komisija strādā mm, daudz, un sloks ir liels, un iespējams uh, Iespējams, 20. decembrī mums neizdosies visu publiskot, tad par e-komerci runāsim nedaudz vēlāk, iespējams, janvāra sākumā, bet iespējams tā ir arī labāk. Neskatīt visu uh, reizē, bet uh, tā e-komercija pievērsties atsevišķi. Un nu, švāba kungam ir uh, taisnība, jo mm, vairāk laika veltīsim šiem noteikumiem, jo labāki tie būs. Un tīpaši tas skar startautiskos noteikumus par GPA, ko gatavojam ar Degukta kungu. Jā. Un galu galā mana portfeļa daļa šeit ir finanšu regulējums, nu, un pie tās es eh, arī aktīvi uh, strādāju. Tas Švaba kungam, viņš runāja par globālo pieeju, vajadzētu iz, izvarieties no dubultu fragmentēšanas. Eh, no vienas puses runājot par priekšlikumu eh, kā tādu, jāsaglabā priekšlikums, eh, ka viens, kā viens veselums jāparāda sabiedrībai, ka darām to, ko esam solījuši. Un um, tad eh, detalizētākie priekšlikumi eh, parādīsies otrajā fāzē. Un otrā fragmentēšana būtu eh, savienības līmenī. Nevajadzētu te dalīt valstis tādās, kas ir eirozonā un kas nav eirozonā. Dažas grib iet tālāk. Um, man jau tas šķiet ļoti labi. Arī pārvaldības līmenī. Un um, budžetam uh, citi uh, nevēlas pagadām darīt neko, um, gaidījis, kad pievienosies Eirozonai, bet uh, vienoties tirgus domāts 27 valstīm. Un uh, tā ir stiprā puse. Tad neatkarīgi no tā, vai uh, tas notiek Parīzē vai Berlīnē vai citā galvaspilsētā, mums ir viens vienoties tirgus. Uh, un uh, es strādāju tirgumu tā veselumā. Es nevēlētos šeit pieļaut uh, sadrumstalotību. Runājot par uh, kolektīvajām prasībām, divas iniciatīvas Gebhards kundze patērētājiem alternatīvais regulējums uh, kas ir precizēts uh, tiesību aktā, un uh, dalīkungs uh, prezentēs šo regulējumu mēneša beigās, runājot par kolektīviem prasībām, dalīkungs, Reidingas kundze un Almūniekungs strādā kopīgi pie teksta. Es nezinu īsti, kā tas parādīsies, bet, nu, darbs notiek. Es zinu, ka ir šīs rūpes par piekļuvi bankas kontam pilsoņiem. Barozo kungs par to runāja. Nu, šeit dalībvalstīm jākļūst aktīvākām, un ja tās tā, tādas nekļūs, tad mēs nāksim uh, klājā ar tiesību aktiem. Un tā kā Gebhardas kundze, es jau gatavoju uh, tiesību aktu, nav normāli, ka 30 miljoniem Eiropas pilsoņu nav uh, bankas uh, konto un ka 6 miljoniem ir atteikts atvērt tādu kontu. Mm, tas tiešām nav normāli. Runa ir pie, par piekļuvi pamatpakalpojumiem šeit protams, grūti to panākt visur, bet runājot par bankas kontu, nu, tas ir uh, tā tiešām tāda bāzes uh, lieta, un mēs uh, sāksim rīkoties ļoti drīz, ja dalība valstis neko nedarīs. Turklāt bankas nodevas, nodevu caurskatāmība, izmaksas, kas bieži nav izskaidrotas un nav izskaidrojamas, kas uh, ir jāapmaksā banku klientiem. Es šeit vēlos uh, caurskatāmību, es uh, vēlos skaidrus līguma noteikumus, nevēlos uh, nekādus ierobežojumus. Pagaidām bankas nedara to, ko mm, es gribētu, tā kā 2012. gadā mēs pievērsīsimies um, juridiski no šiem jautājumiem. Tā kā sapratu, Gebhardas kundze, mm, ka jūs vēlaties, uh, lai mēs skatītu šos aspektus, um, bet, nu, mums vienkārši jāsagaida pagaidām atbildes no banku sektora, un tad varam arī turpināt. Jurgens Kreutzmans atgādināja par uh, to, cik svarīgi pakalpojumi ir rūpniecība un cik nepieciešama mums ir rūpniecība, kas ir banalitāte, bet es tomēr to saku, ja dalībvalsts atsakās no rūpniecības masveidā. Zinu, ka dalībvalstis eh, izvēlas eh, tikai pakalpojumu eh, sniegšanas modeli, uh, atsakoties no rūpniecības, un e, šīm e, valstīm ir vislielākie parādi šobrīd, kas ir loģiski. Un lūk, e, ir tas, ko varam iemācīties no šīs krīzes. Bez stipras rūpniecības nevar būt laba ekonomika. Un vienotā tirgus akts palīdz arī rūpniecībai. Un, kā jūs teicu, Kraucmana kungs, mēs sliekšņa vērtības necēlsim, izņemot sociālās, sociālos pakalpojumus. Un um, Strasbūrā pirms pāris dienām mēs ļoti ilgi runājām par rīcības plānu azartspēlēm internetā. Rūlas kundze runāja par uh, regulētajām profesijām Mm, eh, nav jau runa par šādu profesiju skaitu. Tad drīzāk ir tas, ka analīze jāveic katrā valstī atsevišķi. Teiksim, Portugāles ministrs eh, pats teica, ka eh, jau 15 profesijas nacionāli ir vienkāršotas jo tur eh, bijuši visdažādākie šķēršļi, un mēs ļoti konkrēti izskatījām katru no šīm profesijām, un ir pieņemti arī ieteikumi valstīm, kuras eh, situācija skar. Tad runājot par um, elektronisko tirgu publiskiem iepirkumiem. Eh, tā ir globālās paketes sastāvdaļa, mēs pie tā strādājam, ir sagatavots uh, ziņojums, kas precizēs šādu, šādas procedūras izmantošanas aptvērumu. Tas ir ļoti svarīgs uh, publisko tirgu uh, aspekts, un mēs pie tā turpināsim strādāt un informēsim dalību valstis par progresu. Paldies, komisāra kungs! Nu, ļoti īsi. Es uh, pati ilgi nerunāšu, runājot par eh, piekļuvi eh, bāzes banku pakalpojumiem, tieši šobrīd, kad ir tik daudz šaubu par Eiropas projektiem, tieši šeit un šādi mēs varam palīdzēt eh, pilsoņiem, mm, kas ir īpaši ievainojami un kam īpaši grūti iet mm, šā, šajos, šajā situācijā. Uh, Tātad viena minūte katram. Vande Kamanēta un Regona Peres kundze. Priekšsēdētājs kundze izteikšos ļoti lakoniski. Man ir divi jautājumi. Pirmais jautājums. Tātad, ja mēs pilnībā varēsim optimizēt iekšējo tirgu, tad Eiropas Savienībā par 10% pieaugs ekonomiskā izaugsme kāda ir saikne starp jauno likumdošanu un starp uh, jau esošās likumdošanas īstenošanu? Vai jūsu dienestiem ir pietiekami daudz kapacitātes, lai to pārbaudītu? Otrs jautājums. Uh, Tātad jautājumi par intelektuālo īpašumu. Šeit ir vairāki dokumenti. E, vai jūsu, vai jūsu dienesti ar to ir iepazinušies pietiekam labi? Kādēļ 2012. gadā mēs no jums nesam, e, nevarēsim saņemt nekādu intelektuālo īpašumu likumdošanu? Nu, es e, visu pareizi sapratu. Paldies! Anna Eka lūdzu, paldies priekšsēdētājs kundze, komisāra kungs runāšu sviedriski un uzdošu jums jautājumu, kur jūs nesat šodien pieminējis. Nākamajā gadā, otrajā kvartālā, komisija ir nākus klajā ar ideju prezentēt Eiropas patērētāju darba kārtību, un tāpēc vēlētos uzdot vairākus jautājumus. Reklāma ieņem arvien lielāku vietu mūsu dzīvē, un galvenokārt reklāma ir domāta bērniem un jauniešiem, pie tam bērns ietekmē ne tikai pašaziņas līdzekļos esošai reklāma, bet arī internetā esošā reklāma. Otrais jautājums arī būs saistīts ar reklāmu, un tā ir alkohola reklāma. Šobrīd alkohola reklāma, kas ir domāta tieši bērniem, kaut vai sociālajos mēdējos, ir šausminošos daudzumos. Uh, Tātad alkohola reklāma, vai tas būs jūsu prioritētais jautājums alkohola stratēģijā, kur šobrīd izskat arī mūsu komiteja IMCO, vai komisija to iekļaus savā programmā? Ir ārkārtīgi svarīgi, lai patērētāja aizsardzītāja organizācijas arī būtu iesaistīts šīs programmas izvērtēšanā un sagatavošanā, un vai komisija domā tā rīkoties? Paldies! Mm, paldies! Un uh, Marija Rigorena. Muchas gracias, komisario. Comparto sus palabras. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Es eh, varbūt vēlētos runāt par to, kā mēs varētu uzlabot uh, iedzīvotāju ticību šīm programmām un ko jūs sagatavojiet. 2002. gada komisijas darba programmas izvērtējums. Vai jūs esat paredzējuši sagatavot kādus pasākumus solidaritātes fonda labākai izmantošanai? Kā to visu savietot kopā ar iekšējo tirgu, kā veicināt eh, konkurences spējas palielināšanos un ekonomisko izaugsmu? Es uzskatu, ka tas ir vissvarīgākais, par ko mums vajadzētu eh, runāt patreizējā ekonomiskajā situācijā. Un mans jautājums Konkrēti, kad, Barņiekungs, jūs nāksiet klajā ar šo ietvaru programmu par, solidara, par solidāro investīciju fondu? Liels paldies! Vēl dažus runātājus uzklausīsim, lai komisārs varētu atbildēt. Korazā Bildes kundze. Paldies, paldies priekšsēdētāji kungs! Merci pour votre engagement, que vous avez d'ailleurs euh, partagé avec nous. Euh, paldies! Um, uh, Es uh, vēlos pateikties jums par to, ko darāt uh, iniciatīvā digitālajai Eiropai, tātad digitalizēšanas, digitalizācijas uh, programma. Un lūk, jautājums. Ko jūs darēsiet, uh, lai cienītos pret protekcionismu, kas pastāv dalību valstīs, lai visi piešķirtu vienādu statusu preču uh, fiziskajam un digitālajam statusam. Jūs zināt, ir visdažādākās problēmas ar intelektuālo īpašumu un uh, autortiesībām tā tālāk. Turklāt uh, prieks, ka jūs uh, vēršaties pret negodīgu komercpraksi. Man interesē, kādi pasākumi šeit ir paredzēti, lai uzlabotu kom komerces efektivitāti un kas ir vienotā mm, tirgus akta sastāvdaļa, jo tagad eh, mums ir partneri, ar kuriem notiek dialogs, eh, tiek dalīta atbildība, un svarīgi ir šo impulsu saglabāt un sagatavot rīcības plānu jau nākamgad. Paldies tagad Maiera kungs. Jā, dankeschön. Paldies priekšsēdētāji. Vielleicht sollten Sie bei Ihren vor Jā. Es gribēju pateikt, ka mums ir iekšējais tirgus un četras brīvības, eh, kas to papildina, bet, diemžēl, tās pietiekam labi nedarbojas. Bet mēs jau iepriekš, pirms jūs vēl bijāt ieradies, runājot par to, ka bieži vien pietrūkst labas īstenošanas, eh, ņemot vērā to, ko esam pieņēmuši. Dalība valsts mūsu lēmums pārāk labi neīsteno un nav labi. Mums nepietiek tikai te ar eh, kolektīvajām prasībām un eh, jaunām alternatīvām, ja tas viss netiek īstenots un piemērots. Uh, Tālāk mums vajadzētu parūpēties gan Eiropas parlamentā, gan arī pārējās institūcijās, ka mēs nesam vienīgie, kas pieņem lēmumus. Mums ir jāsaprot, ka arī dalībvalstis sarosās gan padomē, gan arī pašmājās. Vācijā mēs to ļoti skaidri redzam. Vācijā tagad norisinās diskusijas par Eiropas līgumtiesībām un daudzi uzskata, ka te mums eh, tiek atņemtas tiesības un tiks ieviests kaut kas pilnīgi fundamentāli jauns, lai gan mēs jau vienkārši aktualizējam jau spēkā esošās tiesības. Tādēļ ir jāsniedz vairāk informācijas dalību valstīm, lai viņi zina, kas tur īsti notiek. Mums ir jāsniedz informācijas arī, informācija arī dalību valstu likumdevējiem, lai viņi neuzskatītu, ka viss, kas nāk no Briseles, tikai mēģina laupīt viņu nacionālo suverenitāti. Mēs te vienkārši esam jau pieņemti pieņemuši lēmumus, mēs vienkārši tos aktualizējam. Paldies! Merci! Paldies! Es tiešām aicinu jūs ievērot um, uzstāšanās laiku vienā minūtē. Antonio Koredi Kampus, lūdzu. Merci, monsieur le commissaire. Paldies! Un paldies komisāru kungam. Uh, viens jautājums. Uh, Kāpēc nākamgad neprādīsies ziņojums par, e par vispārējo ekonomikas interešu uh, pakalpojumiem? Par koncesijām jūs jau runājat, un tas ir ļoti labi. Uh, publiskās privātas koncesijas, uh, tad arī publiskas publiskas koncesijas. Jūs apsolējāt gan kaut ko par valstu sniegto palīdzību. Tas arī ļoti labi. Jūs apsolījāt elektroniskā komerci un um, publiskos iepirkumus uh, un kā to sasaistīt ar uh, e, elektroniskiem pakalpojumiem un par uh, azartspēlēm internetā. Nesmu uh, puritānis, bet um, Protams, es piekrītu, ka šī lieta ir jānoregulē, bet esmu ļoti sarūktināts, ka par ekonomikas eh, vispārīgajām ekonomikām Tad par šiem vispārīgiem pakalpojumiem mēs neko nedzirdēsim. Jēķun Vaisbergas kundze. Jā, komisāra kungs, priekšsēdētāji. Barņēja kungs, es atbalstu daudz no jūsu priekšlikumiem arī finanšu pakalpojumu jomā, bet kas attiecas uz koncesijām pakalpojumu jomā, esmu skeptiski noskaņota. Domāju, ka mums nevajag par katru cenu piekļa, pieņemt šo direktīvu, un parlaments jau skaidri un gaiši pateica, ka komisija ir jāpierāda, ka tagad uh, iekšējā tirgu valda de, uh, konkurences deformācija informāciju. Ja mēs runājam par to, ka ir ārkārtīgi liels potenciāls šajā jomā, nevajadzētu mēģināt to ierobežot, jo ir ļoti daudz saistību līgumu, kas ir slēgti, piemēram, atkrituma apsaimniekošanas jomā, ūdeņa apsaimniekošanas jomā. Un es gribēju pateikt, jā, daudzi mazie un vidējie uzņēmumi slēdz pārobežu līgumus, un ja, piemēram, tiek celts jauns tilts, līgums tiek slēgts nevis uz trim gadiem, bet uz 10-15 gadiem. Un es uzskatu, ka nevajag te par katru cenu ieviest kaut kādu Eiropas direktīvu, jo tas nozīmēs vairāk birokrātijas. Pret korupciju mēs varam cīnīties savādāk, nevis ar direktīvas palīdzību. Paldies! Barbara Weiler. Bēlers kundze, lūdzu. Nein, dazu sage ich jetzt nicht. Ich möchte. Nu, negribēju tagad izteikties par to, bet gribēju atsaukties uz doktora Maiera izteikumiem. Uh, Domāju, ka mums ir jābūt visai piesardzīgiem un nevajadzētu uh, sagaidīt uh, pārāk daudz no iekšējā tirgus. Nevajadzētu domāt, ka pilnveidots iekšējais tirgus uh, ar vienu rokas mājienu visu atrisinās. Uh, Ļoti daudzām dalību valstīm ir jākonsolidē budžeti, ir jāietaupa un pilsoņu pirktspēja, protams, samazinās. Un tādēļ nevajadzētu uh, daudziem modināt aplamas cerības, uh, liekot saprast, ka iekšējais tirgus atrisinās pilnīgi visu. Tālāk, eh, alternatīvās arbitrāžas iespējas. Mēs vēlamies to panākt, bet jāsaka, ka kolektīvās prasības ir kas pavisam cits, nevajadzētu to jaukt kopā. Tālāk, trešo valstu piekļuvu. Nu, kas tas būs par instrumentu? Vai tā būs regula, vai direktīva, vai paziņojums, vai iniciatīva? Es labprāt gribētu vairāk precizējumu. Paldies! Dernière intervention. Un pēdējais, pēdējā uzstāsies uh, Kristēle Ridamoza. Paldies, priekšsēdētājs kundze, un paldies arī jums, komisāra kungs. Vēlētos pateikt vispirms, ka vispārējos vilcienos jūs esat nācis klajā ar vairākām ļoti labām iniciatīvām. Un vēlētos pateikt, ka, piemēram, runājot par azartspēlēm internetā, jūs esat uzklausījis parlamenta teikto, un jūs esat. Uh, teicis, ka ir jāveicina sadarbība starp dalību valstīm un jāveicina likumdošanas sakārdošana vai pat izveidošana dalību valstīs. Bet vēlētos papildināt to, ko tikko Vēlers kundze teica. Vai komisija ir izvērtījusi to, kādā veidā mēs iekšējā tirgu varam uh, veicināt noteikumu labāku īstenošanu? Vai mums tomēr netrūkst mehānismi, kuri varētu, teiksim, nosaukt un kaunināt no vienas puses un no otras puses ir ārkārtīgi ilgstošas lietas Eiropas kopienu tiesā, kurās tiek izskatītas transponēto noteikumu neadekvāta vai vispār neīstenošana? Tātad es uzskatu, ka mums vajadzētu uzlabot jau spēkā esošo normu un tiesību uh, aktu labāku īstenošanu. Un es vēlētos dzirdēt, ko jūs uz to teikt. Daudz jautājumu, komisārkungs. Daudz jautājumu, maz laika atbildēt. Bet es mēģināšu konkrēti un ātri atbildēt. Vandrikampa kungs. Un šis skatlis man izbrēna nedaudz, runājot par izaugsmi, kas būtu sagaidāma iekšējā tirgu pēc mūsu analīzēm. Tie būtu 2-4% papildu izaugsmas, ja tirgus labi darbojas, labāk darbojas. Mm, bet 2-4% eh, tas tomēr ir kaut kas ļoti noderīgi. Un praktiski mums ļoti jācenšas eh, pareizi, korekti piemērot eh, jau pieņemto likumdošanu un eh, vēlamies, lai šis tiesība akts arī tiktu īstenots. Es nerunāju par intelektuālo īpašumu Vanderkampa kungs, te pie tā jūrī komiteja īpaši strādā, bet 2012. gadā par to būs vairāki priekšlikumi, teiksim, autortiesību kolektīvā pārvaldīšana, priekšlikums arī par eh, licencēm, kas eh, būs derīgas eh, vairākās valstīs. Tad ir arī zaļā grāmata, kur iekļauti daudzi nopietni aspekti par autortiesībām. Āna Entes kundze. Jūs runājat par to, kas eh, mani ļoti skar. Jūs eh, kā Kroits, es jums atbildēšu, eh, kā jau Kroits man kungam, runājot par azartspēlēm, tā tad internetā šie ir jautājumi, kas skar jauniešus, un jūs runājat par reklāmu. Uh, un um, alkohola reklāmu, un tas ir tikpat svarīgi. Runājot par manu portfeli šeit, uh, te varētu uh, cīnīties uh, pret ļaunprātīgu izmantošanu e-komercē. Um, citādi tas tā ir dalī kunga atbildība, un viņam te būtu šis jautājums jārisina. Bet mums ir ļoti labas attiecības ar Džonu Dalī un arī strādājot pie vienotā tirgus eh, akta. Nākamā runāta jautāja nu, par sociālo dimensiju. Mm, mēs eh, tagad esam paplašinājuši koncepciju kā tādu. Tika organizēta konference ar Andoru kungu, ar Tajānī kungu. Uh, piekdien eh, piedalījās arī Barozo kungs un vairāki komisāri. Un bija ļoti interesants pasākums. Un jā, 2012. gadā jūs neatrādīsiet eh, instrumenta par solidaritātes fonda līdzekļu izmantošanu, un tas eh, varbūt vienīgi tāpēc, ka tas jau iekļauts 2011. gada programmā. Man pašam uh, Šis priekšlikums ir ļoti svarīgs. Mēs uh, strādājam pie fondu statūtiem, Stajānīkungs pievēršas kooperatīviem, uh, apdrošināšanas fondiem, uh, strādājam pie um, zīmes, pie brenda, tā teikt, pie citām lietām. Nākamā runātāja jautāja par um, digitālo darba programmu. Te ir vienīgais risinājums, runājot par autortiesībām. Es eh, runāju par eh, tās augtiem eh, bāriņdarbiem, darbi, kur autors ir nezināms, un um, mēs mēģinām izstrādāt Eiropas pieju šeit. Es saprotu. Šeit, teiksim, pirms pusotra gada mēs runājām par iTunes problēmu, kas Polijā nebija pieejams, bet šobrīd tas vairs tā nav. Un tā kā lietas ir izkustējušas. Un um, runājot par ļaunprātīgu izmantošanu, par to um, vasarā vairāk runāsim. Tad tieši seminārs notiks pirms vasaras un tad. Uh, nopietni pie tā strādāsim. Maira kungs uh, runāja par um, īstenošanu, un es viņam teikšu. ģenerāla direktoram, kas atbildīgs par uh, iekšējo tirgu, te kaut kas jādara. Es... Tad izskanēja jautājums par um, ticību šim jaunajam eh, tekstam, un eh, mums eh, ar ģenerālu direktoru vienkārši jāapspriežas, kā īstenot um, pasākumus pakāpeniski un kā ieviest arī kontrolas pasākumus. Es uh, kā komisārs uh, piedalos dažādos eh, semināros un mm, praktiski mūsu ģenerāldirektorātam eh, ir mm, lapa, kas līdzīga Facebookam, nu, kur um, ir atrunātas, atrunāti dažādi iekšējā tirgus aspekti. Un, um, manuprāt, ar šīs lapas palīdzību um, mums um, izdosies uh, šis īstenošanas process, jo šādi mēs piesaistīsim nacionālās iestādes un valdības uh, um, kopīgajam darbam. Un praktiski es domāju, ka katra dalība valsts uh, atsevišķi izskatīs katru direktīvu un um, ar katru dalību valsti mums e, jāstrādā atsevišķi. Es runāju ar dažām lielām dalību valstīm par e, to, kā notiek transponēšana, un šādi kontrolēju darbu. Šādi tas notiek ar visiem tekstiem, kas mums ir uz galda. Maira kungs e, pieminēja uh, to, ka mums ir eh, šī pārkāpuma procedūra, ko varam uzsākt. Vienkārši eh, mēs te esam likumdevēji, un mums ir viena eh, as, kas kustas, un atkal nacionālā likumdošanas as kustas nevienmēr paralēli mūsu asī. Un, un līdz ar to rodas problēmas. Izskanēja arguments arī par eh, publiskiem pakalpojumiem un vispārējiem ekonomikas, eh, vispārējo ekonomikas interešu pakalpojumiem. Eh, un līdz šī gada beigām es apsolu priekšlikumus. Almūnija kungs izteiks dažus priekšlikumus tieši par vispārējo ekonomikas interešu eh, pakalpojumiem. Un um, iespējams Barozu kungs eh, šos priekšlikumus eh, iekļaus globālajā paketē. Katrā gadījumā pie priekšlikumiem tiek strādāts. Es eh, šo tekstu jums ierosinu, jo pagadām trūks no tiesiskās eh, juridiskās noteiktības. Un, eh, ja mazie uzņēmēji vēlas doties citā valstī, nodibināt koncesiju, viņa nevar to izdarīt, jo mazajām koncesijām nepastāv juridiskā ietvara. Es saprotu bažas, kas ir eh, dažiem deputātiem. Es nevēlos eh, nevienam traucēt eh, darboties. Mēs arī neuzliekam nekādus ierobežojumus, teiksim, publiskie privātajai partnerībai. Koncesija netiek ierobežota. Uh, Kaut arī manā valstī, kad es biju vides ministrs, uzskatīja,